Bonjour, la séance est ouverte. Labdien! Sēde ir atklāta, un jums ir tas gods, ka sēdi vada vecākā deputāte, jo mūsu priekšsēdētājai ir cita ta, citi pienākumi, viņai ir jānobal, jānodarbojas šodien ar pārvaldības paketi, tā saucamo sixpackam, gan nav nekāda sakara ar alu. Tagad sāksim ar darba kārtības apstiprināšanu, vai kādam kas iebilstams, ja ne, tad darba kārtība ir apstiprināta. Tālāk priekšsēdētājs paziņojumi man tādu nav. Līdz ar to tūlīt pārējām pie uzklausīšanas par vienotas eiro maksājumu zonas nodrošināšanu patērētājiem un uzņēmumiem. Un es sveicu šajā atklātajā uzklausīšanā par sepa. Kā jūs uh, zināt, tas ir nākošais posms vienotā tirgus uh, attīstībā, un tas ir kā bezskaidrs naudas ekvivalents eiro ieviešanai un atbilstošas rezolūcijas tika pieņemts 2009. 2010. gadā, prasot veikt atbilstošus soļus šā projekta tālākā īstenošanā. Es sveicu mūsu ekspertes Gertrūdi Tumpeli Gugarelu Diem, diemžēl eh, runātājai vairs nav ieslēgts mikrofons. Uh, uh, uh Diemžēl uh, eh, Tumpels Gugurēls kundze nevarēs palikt kopā ar mums līdz uh, mūsu uzklausīšanās beigām, un tādēļ aicinu viņai uzdot jautājumus uzreiz pēc viņas uzrunas. Kā jūs zināt, šī uzklausīšana būs pēdējā reize, kad uh, um, Tumpelas Gugarelas kundze apmeklē mūsu parlamentu kā Eiropas centrālās bankas valdes locekle, un es viņai vēlu panākumus turpmākā darbā. E, esmu dzirdējis, ka jūsu, jūsu amatā tagad aizstās vīrietis, tas man gan diez kā nepatīk, bet ko tur nevar darīt. Un lai uh, vairāk nekavētos, dodu vārdu ģertūdei Tumpelai Gugerellai. Un mēs varbūt jūs pie mums atkal atgriezīsties citā amatā esot. Paldies, priekšsādātājs kundze! Dāmas un kungi, man ir liels prieks uh, atkal runāt par sepa. Jūs zinat, ka Tas veido 20-30% no klientu apkalpošanas bankās un e, tas ir e, konkurēt spējīgs pakalpojumu veids un mums vēl nav izveidots e, vienotais tirgu šajomā. jomā Mums ir eh, jāpatur prātā, ka maksājumu pakalpojumi piedzīvos liels pārveidojums turpmāko gadu laikā. Mēs eh, pieredzēsim eh, inovācijas un patērētāji vēlas saņemt ērtus pakalpojumus, un viņus arvien vairāk satrauc arī drošības problēmas. Ja man būtu jānodod jums tikai viens vēstījums, tad man būtu jāsaka, slēgsim šo sepa uh, jautājumu un tagad domāsim par efektivitāti un drošību. Es pēc pāris brīžiem paskaidrošu, kādēļ būtu jāslēdz šis, uh, šis epas lieta. Pēdējo mēnešu laikā mēs esam ievērojami pavirzījušies uz priekšu, pateicoties arī Eiropas parlamenta uh, pieņa, atbalstam un pieņemtajām rezolūcijām. Viena tika pieņemta pagājušajā gadu un otrā pirms pāris mēnešiem. Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs un tas mums palīdzēs virzīties mūsu darbā uz priekšu. Mums ir nepieciešams um, nepieciešams veikt, bija nepieciešams veikt vairākus harmonizācijas soļus pagātnē. Šī nozara ir ļoti uh, aktīvi darbojusies kopā ar uh, ieinteresētām pusēm. Mums ir piek, pieci punkti, viens formāts uh, um, rēķiniem, um, uh, paziņojumu noskaņojumiem. Mums ir vienots uh, tiesiskais uh, pamats. Uh, un to atbalsta arī parlaments pieņemot maksājumu direktīvu. Daudz kas ir jau paveikts, bet pārēja uz SEPA sistēmu vēl nav plaši izplatīta. Mazās valstis ir uh, tādas kā Luksemburga, Slovenija, uh, Beļģija ir ievērojami pavirsījušās uz priekšu arī Spānija. Spānijā situācija ievērojami uzlabojas. Esmu saņēmusi arī datus no Somijas, kur ir um, notiek strauši progress. Bet, ja mēs pat lūkojamies uz dalību valstīm, kas nav Eirozonā, mums jāpaturprātā, ka SEPA ir paredzēts 31 valstī, ne tikai Eirozonai. No apvienotās karalistes 82% kredītu transferu notiek uh, SEPAS sistēmā, tāpat De Dānijā. Uh, arī Latvija uh, plaši tas tiek izmantots. Tas ir tās valstis, kuras visā uh, aktīvāk darbojas, kuras uh, gūst arī labumu no šiem jauniem pakalpojumiem. Tāpat šis slavenais IBAN numurs, uh, ko dažkārt pat publiski apspriež, ir valstis, kur uh, IBAN tikai nu pat ir ieviests, piemēram, Itālijā, un tas veiksmīgi darbojas. Līdz ar to tas nav nekas tik apbrīnojami grūts pāriet uz jauniem standartiem. Pēdējo pāris gadu laikā mēs esam pie, piedzīvojuši, ka pašregulācijas procesam ir savi ierobežojumi. Nozara ir daudz ko darījusi, piedāvājot risinājumus, bet tas ir prasījis daudzus gadus, un tagad visas iesaistītās puses arī apsprieža likumdošanas aktu pieņemšanu, kas būtu nepieciešama, lai pabeigtu šo pārējais procesu. Un arī, lai pātrinātu pārējais procesu. Komisijas priekšlikumā regulai ir vairāki svarīgi punkti. Ir tehniskās prasības, kas nav strīdīgas. Ir uh, Tālāk par to, ka ierosināts 12 mēnešu laikā pēc regulas pieņemšanas noteikt pārēju kredītu pārskaitījumiem un tiešajam debitam 24 mēnešus, tad ir ļoti tāds delikāts jautājums, kā maiņas nodeva ir ļoti svarīgi arī, lai parlaments patur uh, prātā, ka šis jautājums ir skaidri jāatrisina un to nevajadzētu atstāt ārpus regulas. Vēl viens strīdīgs jautājums ir, vai komisijai būtu nepieciešams tiesības grozīt šo regulu. Mēs atbalstītu komisijas viedokli, ka ja ir tehniski elementi, tehniskas prasības, uh, Uh, iekļautas pie, pielikumā, tad būtu vieglāk arī šādus grozījumus pieņemt. Un mēs atbalstītu šādu pieeju. Tātad mājiņas nodevu mēs esam, es jau pieminēju, Eiropas centrālā banka ir pirms nedēļas publicējusi savu viedokli, kur detalizēti ir izklāstīts, ko mēs domājam par šo regulas uh, projektu. Un uh, Mēs atbalstam lielā mērā arī šās regulas saturu. Un mm, ir arī svarīgi, lai uh, iedarbinātu šo procesu. Tiešais debits ir ļoti svarīgs. Tas uh, piedāvās daudzām uh, valstīm ļoti ērtus pakalpojums, kam nebija tādi līdz šim pieejami. Tas būs ļoti drošs instruments un ir vēl jānoskaidro šis um, apmaiņas uh, jautājums un tad varēs arī pieaugt darījumu apjoms uh, maksājuma pakalpojumos. Mēs arī atbalstītu termiņu 2013. kredīt transferiem un 2014. tiešajam debitam. Un mums ir arī jāizvairās no juridiskā vakuma par komisijas deliģētajām pilnvarām. Es domāju, ka tās ir jāsaglabā un komisijai jākonsultējas ar ieinteresētajām pusēm. Ir ļoti skaidra procedūra noteikta padomes un parlamenta iesaistīšanai. Par, es domāju, ka ir jāizslēdz liela apjoma maksājumi no šās regulas tās šādi maksājumi būs atbilstīgi sepa, bet vēlākā posmā. Šis likumdošanas uh, priekšlikums ir ļoti svarīgs Eiropas vienotā tirgus veidošanai, ne tikai attiecībā uz maksājumu pakalpojumiem kā tādiem, bet tas ir svarīgs, lai padarītu mūsu uh, tautsaimniecību, rūpniecību konkurētspējīgāku, lai varētu vieglāk uh, īstenot visu Eiropas uh, projektus, un tādēļ būtu šīs debats pēc iespējas ātri jāpabeidz, lai būtu skaidrība šā projekta sakarā. Liels paldies, kundze! Kā jau es norādīju, jums, uh, kolēģi, būs uzreiz iespēja uzdot jautājumus. Tupeles Gugarelas kundzei, jo viņai drīz būs jādodas prom. Tātad šī ir unikāla iespēja jums uzdot uh, jautājumus. Man neviens vēl pagaidām nav pieteicies. Lūdzu, Sājers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ja komisijai tiks dot deleģēšanas uh, vara attiecībā uz tehnisku specifiskām prasībām. Kā jums šķiet, būs tu jāuzklausī interesētās puses? Vai jūsuprāt vajadzētu nodibināt formālu organizāciju, ir šī sepa padome? Vai jums šķiet, ka tā varētu būt īstā vieta, kur uzklausīt ieinteresēto pušu viedokli? Jūs pati teicāt, ir ļoti svarīgi, lai pareizās ieinteresētās puses tiktu uzklausīts procesa laikā. Uh, parlaments nav pārāk dedzīgs deleģēt varu eh, kādam ārpus šīs mājas. Mēs paši gribam likumdošanas varu paturēt sev. Bet kādu formulu vajadzētu izmantot, lai visas iesaistītās puses tiktu uzklausītas un attieksme pret tām būtu vienāda? Paldies! Jā, sepa padoma, kas tika nodibināta pirms gada, būtu ideālais fórums kur organizēt diskusijas starp uh, industrijas pārstāvjiem, iestādēm un uh, patērētāju pārstāvjiem, kā arī valsts sektora pārstāvjiem. Tas būtu uh, labs veids, kā atbildēt uz šīm pašām. Papildus arī konsultēties um, publiski, bet pamatā šis būtu labs fórums, laba platforma. Jā, ja, vielen dank. Uh... Paldies! Man ir jautājums attiecībā uz valsts sektoru. Man radās iespējas, ka runājot par pāriešanu uz jauno sistēmu, valsts sektors nav bijis tikpat ļoti uh, ātrs ieviešanā, kā to gribēja Eiropas centrālā banka. Manuprāt, mums ir ļoti svarīgi, lai valsts sektors pēc iespējas ātrāk to visu panāktu. Nu, tad kā ir, vai situācija šodrī, šobrīd ir uzlabojusies, vai arī tomēr pastāv milzīgas atšķirības? Jā, situācija ir atšķirīga valstīs, dažās valstīs ir progress. Šķiet, ka ir iespējams, ja ir labi organizēts nacionālā līmenī šis process tad, ja ir vietēji vai nacionāli fórumi, tad šīs valstis, kuras ir tālāk pavirzījušās uz priekšu, gūs lielāku labumu. Un kopumā mēs redzam 14% eh, valsts eh, sektoru šo migrāciju. Beļģija, Francija, Spānija, vairākas eh, citas valstis pie tā cieši strādā, pie tā, kā pārcelt šos valsts sektoru pakalpojumus. Man ir papildi jautājums. Tādi lielie uzņēmumi kā EDF, Lienex, Esmu, Lūdzas, lai viņi no mana Vācijas konta paņemtu naudu par, man, par pakalpojumiem, ko viņi man sniedz, viņi teica, tas nav iespējams. Atbildē. Vai jūs tālāk arī centāties papētīt, kāpēc tas nebija iespējams? Jo mēs esam pārējuši pie sepa standartiem un šķiet, ka tie strādā visai labi, jo mūsu uh, darbinieki nāk no vairākām valstīm un viņi var izmantot savus uh, kontus uh, no savām mītnes valstīm. Diemžēl nav mikrofona. Diemžēl priekšsēdētāji turpina runāt bez ieslēgt mikrofonu. Vai būtu vēl kādi jautājumi? Ja nē, tad paldies Tumpels Gugarēlas kundzei, liels paldies, vēl visu to labāko eh, tuvākai nākotnē un cerams uz redzēšanos tepat parlamentā varbūt teiksim, 2019. gadā mēs Dievs varētu iedzert kādu glāzi šeit kopā. Lielas paldies! Bon, on va continuer avec le... Turpināsim. Tagad nākamā ir Anna Filī kundze. Anna Filī. Viņa ir eh, juridiskās un ekonomiskās daļas vadītāja Eiropas patērētāju asociācijā, un viņa pastāstīs par praktiskajām eh, bažām no patērētāja viedokļa tūlīt pēc viņas uzstāšanās. Uh, mēs uzklausīsim attīstītāju eh, šo maksājumu eh, sistēmu attīstītāju viedokli, piemēram, Gerards Hartsings, eh, kurš ir Eiropas maksājuma padomas vecākā izpildu direktora vietnieks mm, infrast tirgus infrastruktūru jautājumos. Nākamais Rūtā Vandhofere, kas ir Eiropas Banku federācijas E, maksājumu regulatoru ekspertu grupas e, vadītāju, un nākamā runātāja Narinda Vigji, e, kas ir stratēģijas un starpbanku attiecību nodaļas vadītāja Credit Agricole bankā. Pēc tam būs otrā diskusiju sadaļa, un gribētu atgādināt visiem Ja vien iespējams, lūdzu, nepārsniedziet jums atvēlēto laiku. Filī kundzei ir dotas desmit minūtes, visiem pārējiem uh, trīs līdz septiņas minūtes. Paldies, eh, Anna Filī, uh, kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt, uh, Es gribētu norādīt tulkiem, ka ir zināms atšķirības starp jums iesniegto rakstveidu versiju un runu, ko tagad eh, prezentēšu. Pirmkārt, gribu pateikties eh, eh, Ekon komitejai par to, ka aicinājāt Eiropas patērētāju savienību biroju izteikties par sepa jautājumu. Uh, Ehm, mūsu organizācija, kurai eh, pastāv jau 50 gadus, eh, pastāv Briselē galvenās patērētāju organizācijas no 31 Eiropas valsts. Mēs eh, virzām patērētāju intereses finanšu pakalpojumos, kas ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm, un līdz ar to arī sepa mums ir ļoti svarīga. Vienotā tirgus radīšana, šī sepa, bieži tiek prezentēta kā ļoti svarīga svarīgs eh, projekts, eh, tikpat svarīgs kā eiro ieviešana 2002. gadā. Nu, un te ir runa par to, ka 32 Eiropas eh, valstīs varēs visus maksājumus eiro tajā veikt. Un tagad es sniegšu piemēru, kas parādīs, ka vēl viss tik viegli nerisinās pirmais piemērs starp Franciju un Beļģiju. Beļģu banka Front, eh, Fortis un eh, Beļģu eh, BNP Paribas ir savienojušās vienā BNP Paribas Fortis. Ja jūs dodaties uz Beļģijas eh, aģentūru, jums 30 santīmus maksā pārskaitīt uh, jums šajā bankā, kamēr Francijas bankā jums tas maksā 3,40, eh, kas nozīmē 11 reizes dārgāka cena par tādu patu pakalpojumu. Kā paskaidrot patērētājiem šādu cenu atšķirību vienas grupas ietvaros? Te mēs varētu uzdot jautājumu, kādi ir ir, eh, kāds ir priekšrocības sepai, eh, kā, kāpēc to vispār vajag, ja joprojām pastāv šāda cena atšķirība. Runājot plašāk par SEPA eh, projektu, patērētāji īpaši nepieprasīja SEPA projektu, jo to maks, eh, gadījumā, ja to maksājumu galvenokārt saglabāsies nac, viņu nacionālajās teritorijās. Prieksēdētāji, atvainojiet lūdzu, vai jūs nevarētu runāt mazliet lēnāk, eh, eh, ziņojums no tulku puses, ka būtu labāks tulkojums, ja runātājs teiktos nedaudz lēnāk. Un ar mikrofonu vēlams ir uh, grūti uh, prezentēt sepa Eiropas patērētājiem, uh, neņemot vērā to, kāda ir viņu ikdienas reālā situācija. Bet patērētāju asociācijas atbalsts sepa projektam ir reizē uh, solis ticībā šim Eiropas projektam kopumā un vēlmi konkrētāk redzēt rodamies patiesu, patiesu vienoto uh, tirgu mēs vēl esam tālu no mērķa sasniegšanas eh, no patērētāju viedokļu. Tāpat ir krietni par agru, lai spriest, vai Eiropas patērētāji eh, vi, eh, vidējā ilgtermiņā vai ilgtermiņā gūs patiesu ieguvumu no sepa. Un tomēr Eh, lai sasniegtu cepa mērķus, ir eh, jāizpild vairāki noteikumi. Pirmkārt, ir jāievieš maksājumu sistēma, kas atbild uz patērētāju gaidām, un otrkārt mums ir jāievieš cepas eh, pārvaldība Eiropas līmenī. Uh, Runājot par maksājumu pakalpojumiem, kas atbilst patērētāju gaidām, lai pārliecinātu patērētājus ap, apmainīties, apmainīt nacionālos pakalpojumus, kas jau šodien viņus apmierina ar sepa, lai viņi to aizstātu, vajadzētu, lai Eiropas patērētājs būtu pārliecināts, ka jaunais maksājuma pakalpojums atbildēs uz viņa likumiskajām gaidām. Un te būtu trīs eh, raksturojumi. Pirmkārt, sistēmai jādarbojas efektīvi. Tātad maksājumi tiek veikti bez ilgas gaidīšanas un precīzi. Otrkārt, vajag, lai maksājuma pakalpojums ir drošs. Eh, tiklīdz parādās eh, lieli riski, tas, vairs, tas, tas nodarīs kaitējumu patērētājiem. Tāpēc, jo tieši patērētājs tad cietīs no krāpšanas nodarītā kaitējuma. Un visbeidzot, vajag, lai maksājuma pakalpojums būtu lēts, jo e, kopumā e, šos pakalpojumus e, patērētājs uztver kā pamat pakalpojumu. Viņi vienkārši grib apmaksāt savus rēķinus, veikt maksājumus un neuztver tos kā luksusa produktus, bet kā pamatu nepieciešamību. Tēt runājot Konkrēt par eh, Eiropas pārskaitījumu un SEPA debitu mēs eh, pozitīvi eh, uzlūkojām regulas projektu ne tikai attiecībā uz saturu, bet arī tādēļ, ka SEPA būs vienīgā banku joma, kas ir visu interesēs. Tēt, runājot konkrēti par regulas projektu, man ir četri komentāri, kas mums šķiet svarīgi. Pirmkārt, Eh, šie ir divi eh, gala termiņi eh, šai pārcelšanai. Mēs gribētu šos divus gala termiņus. Tad pārējai no nacionālā maksājuma pakalpojumu uz SEPA kopumā rada zināmu sarežģījumu, jo SEPA maksājums ieradās tirgu vēlāk nekā nacionālajie maksājumi, kas jau ir zināmā mērā līdzīgi. Eh, bet, ja mēs pārējām no nacionālā apmaksājuma uz SEPA, šī pāreja ir ļoti būtiska daudziem Eiropas patērētājiem. Un eh, tas eh, ļautu pāriet uz to nedaudz vēlāk. Trešais, mēs atbalstām pasākumus, kas vērsti uh, uz patērētāju uzticības veicināšanu sepai, lai uh, novērstu visu iespējamo krāpšanu uh, maksā, šajos maksājumos. Trešais aspekts, ko gribu pieminēt, ka, kur saskatām iespējams problēmas, kas būtu jāuzlabo, tas ir, ka trūkst um, atmaksas uh, iespējas gadījumā, ja ir šī fiksētā summa, un varam iet, iztēloties, ka. Um, uh, uh, ka vajadzētu daudz labāk atrunāt, kā notiktu atmaksa patērētājiem. Uh, un neatmaksas gadījumi būtu ļoti ierobežoti un pamatoti. Un noteikti mēs neatbalstītu īpašu schēmu no eh, Eiropas padomas puses. Eh, ceturtais pēdējais komentārs par šo regulu, kas ir ļoti jutīgs jautājums, ir par šo mīmaiņas eh, komisijas maksu, ko piemērotu debitiem um, mums uh, patērētāju asociācijas grib caurskatāmu sistēmu, kas ļauj patērētājiem saprast, par ko viņš maksā, uh, gan tieši, gan netieši maksā un kādas pakalpojumus par apmaiņā pret maksājumiem uh, patērētājs saņem. Un šie uh, mīmaiņu sistēmu nedrīkst būt pārāk necaurskatāma un nedrīkst ignorēt reālo um, šo transakcijas maksu. Un, uh, uh, Fakts, ka šāda veida komisijas maksas pastāv tikai sešās Eiropas Savienības dalību valstīs, norāda, ka sepa maksājums varētu būt uh, ieviešams arī ar citiem veidiem. Lielais vairums Eiropas patērētāji maksā par maksājumiem, uh, Eh, ņemot vērā, ka eh, viņu eh, attiecīgā banka viņiem piesūta rēķinu par to. Šī iemesla dēļ mēs pozitīvi novērtējam komisijas priekšlikumu ieviest komisijas sistēmu, ka maksājums var tikt atteikts vai noliegts. Un tad mans pēdējā komentāra daļa. Mēs uzskatām, ka nav, nav iemesla patērētājiem maksāt par ieguldījumiem SEPā, e, jo ja, gadījumā, ja viņi nebūs galvenie labumu ieguvēji. Nākamais par SEPA pārvaldību Eiropas līmenī. Runājot par normalizācijas darbiem, SEPAS pārvaldība īpaši e, jau no sākuma, kas bija nelīdzsvaroti, jo um, uh, šis uh, Customer Stakeholder Forum, kas ir tikai konsultatīvs uh, orgāns Eiropas uh, padomas uh, plenāras sesijā uh, nevarēja pieņemt šo gala lēmumu. Mēs uh, gribētu, lai š... Uh, nekāda arbitrāža sistēma netika ieviesta. Uh, Un sepa padome, kurā mēs e, jau ieguldījām cerības, atteicās spēlēt šo lomu. Un būtu svarīgi e, ieviest šo sepa regulu, eh, lai to varētu ieviest, mums vajadzētu ieviest neatkarīgu normalizācijas uh, iestādi, kura uh, tik pārstāvēts viss iesaistītās puses. It īpaši tas attiec uz debitu un maksājumu, jo mēs eh, te meklējam innovatīvus risinājumus. Uh, gan maksājumiem, gan debitiem, ko varētu veikt ne tik viena pat banka. Un visbeidzot, es gribu Eh, arī paust patērētāju bažas par šiem maksājumiem. Eh, es jau nedaudz norādīju uz mūsu bažas par sepa, it īpaši īstermiņā redzam riskus, kā, eh, kad nacionālu valstu debitu karts varētu kļūt pārāk dārgs patērētājiem. Un vēl viens aspekts, kas ir pastāvošās diskusijas par uh, ierobežotu piekļuvi skaidrai naudai. Redzam, ka atsevišķās valstīs šīs uh, diskusijas ir ļoti karstas un jau pa, nu, pastāv pūliņi ja, eh, ierobežot patērētāju piekļuvi skaidrai naudai. Un šķiet, ka te mēs uh, neapzināmies, ka daudziem uh, piemēram, migrantiem nav pieejas citiem maksājuma līdzekļiem kā skaidra nauda, kas varētu novest pie uh, pie finanšu problēmām. Un uh, tas varētu radīt nopietnas uh, problēmas attiecībā uz uh, patērētāju privātās uh, dzīves informācijas neatskarību. Visbeidzot, ja mēs gribam, lai patērētāji un tirgotāji mazāk izmantot skaidru naudu, mums noteikti vajadzēs pazemināt uh, maksājumu uh, cenas līdz brīdim, kad šie jautājumi tiek atrisināti, ir par agru ieviest pasākumus, kas ierobežos piekļuvi skaidrai naudai. Mēs neesam, ko, lūk, mans pēdējais teikums, kopumā mēs neesam pret eh, maksājumu revolūciju, bet eh, nu, mēs neparakstīsim baltu lapu vēl, nezinot, ko parakstam. Lielas paldies! Merci. Paldies. Es saīsināju nedaudz šo tekstu, lai ievērot septiņu minūšu termiņu. Dāmas un kungi, tā kā es nāku no Eiropas maksājuma padomes, vēlos pateikties ekonomikas komitejas vadītāja par iespēju runāt arī no banku viedokļa. Mūs ļoti interesē SEPA eh, maksājumu schēma, tā lai Eiropas Savienībā eiro maksājumi kļūtu par patiesu realitāti un vēlos teikt, ka šajā gadījumā migrācija uz SEPA sistēmu nav e banku pašiniciatīva. Drīzāk ir tā, ka šeit pat ir zinām aizlieguma no ECB puses. SEPA ir ārkārtīgi svarīgs notikums eiro attīstībā. Un tāpēc arī Banku padome ir ļoti gandarīta par to, ka uh, Eiropas Savienības likumdevēji labprāt uzliktu konkrētu laiku, konkrētu termiņu, kad ir nepieciešams nodrošināt pilnu migrāciju. Esmu arī ļoti gandarīts par to, ka taps jauna regula. Pirmam kārtam varu teikt, ka Eiropas centrālās bankas piedāvātie dati ir izsina par to, ka tiešajam debetam SEPA izmanto jau 75%. Tas notiek jau šodien. SEPA tiešā debeta modelis tiek uh, ļoti līdzīgs tam, kas tiek izmantots jau šobrīd lielākajā daļā dalību valstu. Ja mēs varam paskatīties uz 70, 17 miljārdiem tiešo debetu, kas šobrīd lielākais Eiropas Savienības dalību valstīs tiek veikts, 73% tādās valstīs kā Austrija, Vācija, Nīderlanda un Spānija ir tieši izmantojot šādu veidu sistēmu. Uh, Jau tagad mums ir pietiekami dati, kas ļauj secināt, ka SEPA tiešā debita sistēmā ir balstīta uz pārbaudītām nacionālajām koncepcijām, kas pilnībā atbilst uh, juridiskajām prasībām un arī patērētāju vajadzībām. Uh, SEPA tiešā debita sistēmā piedāvā arī fakultatīvus pakāpojumus, uh, bet ir ļoti svarīgi, lai šī sistēma kļūtu par absolūti obligāta, obligāti ar obligātajām daļām, bet, protams, varbūt arī fakultatīvas daļas, kas ir papildu, ja, piemēram, kādi, uh, kādas iespējas banka gribētu izmantot un piedāvāt saviem patērētājiem, nu tad labi, lai viņi to dara, bet pēc būtības, ja mēs paskatāmies uz tiem 75%, kas jau tagad tiek veikti SEPA schēmas ietvaros, tad principā šos papildu pakalpojumus, papildu iezīmes nemaz neizmanto. Savādāk var sanākt tā, ka tiešais debets kļūs pārāk dārgs pasākums, un, protams, tas būtu dārgs pilnīgi visiem patērētājiem, arī tos, kas neizmanto papildu pakalpojumus. Tas būs visiem ļoti dārgi, gan arī komisijai, gan Eiropas centrālajai bankā, gan arī uh, Eiropas uh, Savienības finanšu ministru padome. Uh, sapratīs, ka tas ir ļoti dārgs pasākums. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tiktu izveidots harmonizēts tiesiskais pamats sepa lomas paplašināšanai. Šobrīd nav nekāda indikātora, kas liktu mums secināt, ka ir nepieciešams mainīt uh, pakalpojumu uh, patērētāja aizsardzības līmeni, kas jau tagad ir noteikts. Var gadīties, ka kādi uh, Citi risinājumi, kas šobrīd tiek piedāvāti, būs ļoti negatīvi sepa attīstībai vienkārši tādēļ, ka tie ir pārāk sarežģīti un pārāk dārgi. Savādāk var sanākt, ka uh, bankas izvēlēsies ilgtermiņā izmantot mazāk efektīvus, bet lētākus pasākumus un, un sistēmas. Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka ļoti gribētu, lai uh, institūcija skaidri saprastu, ka patērētāja izjustā drošība var atšķirties no reālas drošības. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt obligātas pārbaudes, un saka, šis obligātas pārbaudes ir jābalsta uz to risku, ko patērētāja uztver ne obligāti uz reālu tirgus risku. Otrais aspekts, par ko es labprāt runātu, ir tas, ka uh, Padome ir ļoti nobežījusies par to, ka Eiropas komisija pieprasa tagad vienpusējas uh, vienpusējas pilnvaras grozīt tehniskas prasības ar deleģēto normatīvo aktu palīdzību. Tas nekadā gadījumā nav efektīvi un arī nekadā gadījumā nav pietiekami droši, jo skaidrs, ka gan noteikumi, gan arī tehniskie standarti ir jādefinē pamata normatīvajā aktā, nevis papildu deleģētajā normatīvajā aktā, jo faktiski var sanākt, ka tieši uh, Komisija būs tā, kas piedāvās reāli pašu svarīgāko, jo tieši tehniskie, tehniskie aspekti, tehniskās prasības šeit ir ļoti svarīgas. Ir ļoti svarīgi pieturēties pie pamatkritērijiem, kas ir proporcionalitāte un subsidiaritāte. Padome uzskata, ir nepieciešams atzīt likumdevēja darbu, kas ir paveikts pēdējo 30 gadu laikā, jo mērķis, protams, bija izveidot efektīvu, drošu uh, maksājumu sistēmu, kas varētu stāties pretī tirgus stresiem. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai 5. pāns, 4. punkts un 12. pāns līdz 15. pāntam tiktu svītroti no piedāvātās sepa regulas. Uh, Tādā veidā mēs varēsim panākt to, ka būs līdzsvarots variants un ir ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija nebūtu ekskluzīvo tiesību grozīt tehniskās prasības. Pielikums SEPA regulē, kas šobrīd ir piedāvāts šajā pielikumā, mēs varētu iekļaut gan darījumu noteikumus, gan arī tehniskās prasības. Un padome ir ļoti gandarīta par to, ka gan prezidentūra, gan arī Eiropas parlaments gribētu šajā pielikumā redzēt tikai un vienīgi tehniskos standartus, tehniskās prasības. Pēdējais jautājums ir MIF. Es gribētu runāt par to, ka, uh, ka biznesa modelis ir komerciāls modelis. Ir ļoti svarīgi, lai tas tika komerciāli atzīts. Šobrīd Noteikumos ir teikts, ka nav paredzēti jebkādi citi risinājumi, atskaitot MIF ar jebkāda veida uh, ekvivalentiem noteikumiem šobrīd netiek piedāvāts. Sestajā priekšlikumu pantā manuprāt, ir pārkāpta proporcionalitātes samērīguma princips un arī leģitimitātes princips. Un šobrīd mēs cenšamies ie, ievērot visus šos principus. Pēc būtības tiek pārkāpts arī piektais pāns uh, e, nolīgumā par Eiropas Savienības darbību. Tur ir teikts, ka ir nepieciešams pieņemt tikai tādus likumus, kas ir absolūti vajadzīgi, lai nebūtu pretrunā ar pamatlīgumu prasībām. Šobrīd runājot par sepa regulu un vajadzīgo migrāciju, Es varu teikt, ka tagad priekšlikumi pārsniedz to, kas ir absolūti nepieciešams. Padoma arī uzskata, ka sestais pants šobrīd ir balstīts uz kļūdainiem priekšstat, priekšstatiem, jo nav pietiekam daudz informācijas pār uh, starp banku darījumu izmaksām, un, manuprāt, ir ļoti pareizi, lai visa veida izmaksas un attiecīgi visas nodevas un maksājumi bankām būtu vienlīdz attiecināmi uz sastarpējiem norēķiniem, uz divpusējiem norēķiniem. Vēl viena lieta ir jautājums, kas ir saistīts ar atgriešanas transakcijām, un manuprāt, šobrīd tas ir uh, absolūti pretrunā ar uh, transakciju pamatprincipiem. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai uh, Eh, tiktu, eh, lai tiktu ievērot principu, respektīvi, lai netiktu ierobežotas transakcijas. Eiropas maksājuma padome līdz ar to uzskata, ka no eh, sepolas, sepa regulas priekšlikums ir ļoti svarīgi svītrot sesto pantu. Novēgumā, dāmas un kungi, vēlos teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai sepa projekts gal galā tiktu pabeigt lai, un lai rezultāts būtu pozitīvs, tāpēc arī tagad, kad mēs diskutējam par topošo sepa regulu, Tie visi aspekti ieņem vērā. Šobrīd jau ir dokuments ar nosaukumu SEPA patērētājiem. Visu no jums, kas ir klāt, jūs varat paņemt dokumentu un izlasīt to mājās. Paldies par to, ka jūs uzklausījāt mani. Paldies un tūlīt pārējām pie Vindhofers kundzes. Paldies, priekšsēdētājs kundzes, pateicos jums arī Eiropas banku federācijas vārdā ekon komitejai un Jozefam Sairam, kurš ir uh, referents šai jautājumā. Vispirms īsumā par to, kāpēc CEPR tik svarīgs, tas ir solis veidā uh, virzienā uz vienotā tirgus pabeigšanu. CEPR svarīgs saskaņā ar komisijas veiktiem pētījumiem. Tur ir paredzēts vairāk nekā 100 miljārdu eiro ietaupījums tirgus integrācijas regu, rezultātu rezultātā. Un uh, uh, tas ir nākošais OSPC eiro ieviešanas 2000-2001 gadā. Tas uh, stimulē e-komercijas attīstību, uh, digitālo uh, darba kārtību un tā tālāk. Lietotājiem un patērētājiem, kā mēs to dzirdējām no Klīnca kunga teiktā, ir um, paredzēts nodrošināt pārobežu tiešo debitu, kas ir ļoti svarīgs uzņēmējiem. Uh, izmantojot vienu standārtu, radīsies uh, ietaupījumi un būs iespējams izvērst uzņēmēju darbību visā Eiropas Savienības tirgu un tiks veicināta arī tirzniecība. Eiropas Savienībā, un tādējādi mēs varēsim izmantot visas vienotās valūtas priekšrocības. Uh, lai nodrošinātu veiksmīgu ieviešanu, mēs ierosinām piecus principus. Pirmais ir maksimāla harmonizācija pāreja no nacionāliem standartiem uz Eiropas standartiem, maksājumos starp bankām un citiem pakalpojumu sniedzējiem un arī mm, mīmaiņas darījumos. Tālāk Otrais princips - aptvērumam jābūt skaidram par maksājuma eh, schēmu in, ieviešanu eirozonā. Tālāk eh, nedrīkst būt nepamatoti pār, pārējas izdevumi, šeit piemēram atsauksmes uz ISO standartiem un citām prasībām. Mēs uzskatām, ka šie ierosinājumi ir eh, aizgājuši par tālu. Uh, Tālāk ir nepieciešams nodrošināt inovācijas un konkurētspēju, un es pilnībā piekrīstu Eiropas centrālai bankai mm, un citiem, kas uzskata, ka galvenais šeit būtu sepa padomu, kas veikt šādas konsultācijas. Nākošais ir uh, Uh, pārējas periods nevajag virzīties pārāk strauji uz priekšu, lai visi varētu pieskaņoties šai jaunai sistēmai, bet nevajag arī pārāk kavēties, lai nekavētu integrāciju pēc krīzes perioda. Uh, tagad kādi jautājumi, problēmas šajā komisijas priekšlikumā ir. Uh, šeit ir maksimāla harmonizācija, ir grūti to visu uzreiz ieviest, ņemot vērā šo pieeju, kas tiek īstenota par tehniskiem standartiem attiecībā uz sepa. Eh, tālāk ir eh, tādi jautājumi, ka maksājumi, kam jādarbojas vienādi gan eh, iekšzemē, gan Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešama uh, arī mm, padomāt par nestandarta schēmām, nišām un ir jānoskaidro, kādas sistēmas darbojas dalību valstīs un kuras būtu jāpārveido uz sepa un kuras eh, varētu vienkārši slēgt pēc pārējais perioda. Ir ļoti svarīgi eh, saglabāt vispārējo ISO standartu pieeju, jo pretējā gadījumā nenotiks standartizācija un patērētāji nevarēs izvēlēties pakalpojumu sniedzējus uh, bez liekiem sarežģījumiem. Ja šīs teksts jau ir uzlabots uh, svarīgos jautājumos, un es ceru, ka šis darbs vēl turpināsies. Otru punktu es minēju kā aptvērums Eh, sakri, eh, sakritības dēļ šeit ir iekļaut arī lielas vērtības maksājuma sistēmas. Eiropas Banka uzskata, ka tās nebūtu jāiekļauj un tā tagad arī būs priekšsēdētāji. Ja jūs lasāt, nelasiet lūdzu tik ātri, nabaga tulki nespēja vienkārši jums izskriet līdzi. Par pārējas izmaksām ir ļoti svarīgi, lai uh, pat tērētājiem nevajadzētu pašiem ievies šos standartus visās sistēmās, un, nu, un lai šis termiņš neno, neno, nebūtu pārāk īss. Komisija ir konsultējusies ar patērētājiem par ISO standārtu ieviešanu. Ir vienmēr runāts par termiņu, bet nevis par juridiski saistošiem pienākumiem. Risinājumi ir iespējami ir jādomā par to, lai uh, maksājumu veicēji uh, nepieprasītu iesniegt visu ISO formātā. Bet šeit ir arī um, kompromisa risinājumi, ko mēs piedāvājam. Tālāk par tehniskām prasībām. Tās būtu jādefinē tā, lai tās nebūtu jāaktualizē ik pēc pāris gadiem, jo uh, maksājumu sistēma tehniskās izmaiņas arī prasa laiku, un arī patērētājiem ir jāsaprot, kā šīs sistēmas darbojas. Ja komisija katru gadu vēlēsies izdarīt grozījumus, tad būs liels sajukums. Mēs kopā ar referentu strādājam un esam panākuši jau ievērojams uzlabojums. Mēs uzskatām, ka SEPA padomē ir jābūt tādam starpniekam starp uh, no, uh, šo nozari patērētājiem un, sep, un uh, dalību valstu valdībām attiecībā uz pārējus sepa. Komisija ir pierā, piedāvājusi divus mm, termiņus, vienu ieviešanai tiešiem kredītiem, otro um, maksājumiem. Un uh, Mēs ierosinām vienu gala termiņu, ko ir arī atbalstījis parlaments. Šis uh, tā, termiņš būtu ilgāks un tādēļ visiem būtu iespējams arī, arī uh, pielāgoties. Tālāk par uh, daudzpusējo uh, konsultāciju Uh, ne, par starpbanku uh, pakalpojumu maksām. Un jautājums par to, vai tas ir savietojams ar konkurētspēju, vai tas nav pretrunā Eiropas konkurences noteikumiem, šis jautājums vēl nav līdz galam izdebatēts. Un nobeigumā ir jāsaka, ir sasniegts jau ievērams progress, uh, mainot sākotnējo priekšlikumu, lai to ievērojam uzlabotu, lai nodrošinātu uh, konkurēt spēju. Un ja mēs rīkosimies tradicionālā veidā, tad mēs nepanāksim konkurenci uh, starp uh, pakalpojumu sniedzējiem, kā tas sākotnēji bija iecerēts. Pateicos parlamentam par sadarbību. Paldies! Lielas paldies! Un tad nākamo runātāju lūdzu iekļauties septiņās minūtēs. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Tad tulku laba centīšos runāt lēnām un arī saīsināšu savu runu, lai iekļautu septiņās minūtēs. Pirmkārt, paldies priekšsēdētājs kundze, ka uh, devāt iespēju Credit Agricole izteikties par uh, regulas projektu, uh, kur būtu risks, ja tas tiek pieņemts tas uh, sāk kustinās Eiropas maksājumu tirgu. Eh, es jums izklāstīšu mūsu eh, nomācošās bažas. Eh, paud, pastāstīšu par mm, Credit Agricole. Mums ir 54 miljonu klientu pasaulē un vairāk kā puse atrodas Eiropā. Tā ir stabila finanšu grupa. Mums ir 8,8 pašu um, aktīvi, bet tā ir arī kooperatīva grupa. Mums ir vairāk kā 6 miljoni klientu firmu, kas ir ar arī mūsu akciju turētāji. Viņi ļoti eh, eh, uzmanīgi raugās uz to, kādu ekonomisko politiku mēs īstenojam. Eh, runa, vairāk kā septiņi miljoni operāciju mēs veicam katru gadu, miljardus operāciju mēs Eh, esam 22% eh, Francijas maksājuma tirgus un 5% Eiropas Savienības maksājuma tirgus. Mēs tāpat kā visi mūsu kolēģi uz, eh, arī interesanti raugāmies uz šo iniciatīvu, jo ar to ir jāpārliecina pēdējie, kas vēl vilcinās, īstenot nepieciešamos maksājumus gan attiecībā uz maksājumiem, gan tiešajiem debitiem, SEPA, kas ir piedāvāti klientiem va, no vairāk nekā 5000 bankām Eiropā kopš 2000. 2008. gada janvāra uh, maksājumiem un no 2009. gada tiešiem uh, debitiem. Šie pakalpojumi, ko bankas rada, ir pakalpojumi, ko mēs saucam par universāliem pakalpojumiem, uh, kas ir starpsavienojami. Ko mēs ar to domājam? Tiklīdz jūs gribat pārnest ma, na, līdzekļus no uz kāda cita eh, konta, eh, eh, kādam citam cilvēkam jums nav jāzina, vai jūsu banka spēs to nokārtot. Un jūs automātiski uzskatāt, ka tā to varēs, jo tas ir pamat pakalpojums. Neviens no klientiem neuztrauc, vai tiešām tad maksājuma saņēmējs saņems šos, šo naudu. Mm gadījumā, ja ir nolēmis izņemt eh, ar debitu šo naudu no sava uh, klienta, ir automātiski uzsvērts, ka banka parūpējas par savu klientu, tas tiek uzsvērts par starpsavienojumu pakalpojumu. Bet uh, tas ir nav iespējams uh, bankās, un te es uh, uh, izrunāšu vārdu, kas nav DG Competition uh, uh, Eh, iecienītākais, bet ja eh, bankas vienojas nodrošināt eh, vienādu pakāpojumu līmeni un izmantot vienādus standārtus, tas ir iespējams tādēļ, ka ir līdzīgas maksājuma sistēmas, kas ļauj atbildēt uz klientu ekspektācijām, nodrošināt augstu drošības līmeni, kuru mūsu iestādes arī ļoti uzrauga. Tam nepieciešami nepieciešamie instrumenti, lai nodrošinātu maksimālu harmonizāciju mak maksājumu sistēmām Eiropā. Bet kas mums rada bažas? Šī maksājuma sistēmas starpsavienojamības jēdziens. Mēs negribam vai negribam uz, uzstiept pan-Eiropas maksājumu sistēmu. Eh, tādā veidā eh, atsevišķos tirgos mēs spiestu eh, bankām veikt ieguldījumus, kas neatbilstu viņu klientu vajadzībām. Piemēram, runājot par fiksētu maksājumu, un iespēju maksātājiem apstrīdēt veikto maksājumu. Piemēram, Francijas banka uh, pēta šādus eh, gadījumus ar eh, lielām šaubām, jo tiek pieļauts, ka eh, ka mēs negribam pārāk atvērt šīs iespējas debitoram apstrīdēt situācijas. Ja mēs nepievēršam tam uzmanību, tas varētu teikt, ka visas debitētāja bankas Eiropā ir ar pienākumu iegu, veikt ieguldījumus, lai viņi varētu saņemt šādus maksājumus saskaņā ar 5.1 Eh, pat eh, ja viņu eh, klients atteiktos no šāda pakalpojuma, ja nelaimes vai negadījuma dēļ šādas operācija veikts tomēr notiktu, tad tas būtu masveidā bankai jāatsaka, kas nekavējoties iedragās klientu uzticību. Be, kamēr klienta uzticība ir ļoti svarīgs aspekts banku sistēmā. Nu, tas būtu mans uh, pirmā problēma, ko saskatu. Otrā problēma. Uh, ir eh, ekonomiskais modelis un aizliegums uh, eh, starp uh, eh, attiecībā uz mīmaiņas darījumu tiešo uh, debitu aizliegumu. Kāpēc atsevišķos uh, tirgos pastāv šie mīmaiņas darījumi un, kap, un citos nepastāv? Gribu norādīt, ka sešas valstis, kurās pastāv mīmaiņas, tiekšo debitu mīmaiņas darījumi ir vairāk kā 70% tiešo debitu, kurus izmanto Eiropā. Citās valstīs, kurās šādas operācijas nes, nepastāv, kopš eh, stājās, eh, sākām izmantot 9. Eh, gada novembrī SEPA, mēs neesam novērojuši masveida migrāciju uz šiem tirgiem. Ir ļoti svarīgi pateikt, ka maksājuma sistēmas eh, gadu gaitā ir eh, cīnījušās viena ar otru un ir ļoti jutīgs jautājums tēt brutāli mainīt ekonomisko modeli, jo tas varētu eh, nostāvīt nelīdzsvarotā stāvoklī tirgu. Šī iemesla dēļ es domāju, ka šodien faktiski pirmie priekšlikumi no referentas esaijas kundzes ir ļoti. Uh, ie, labi un mēs gribam turpināt dialogu un attīstīt dokumentu tādā veidā, lai tas būtu efektīvs un visiem patiktu. Lielas paldies priekšsādātāji! Lielas paldies, brīnišķīgi! 7 eh, minūtes 3 sekundes. Tātad jautājumi. Redzu, Epinga kungs jau ir pieteicies uzdot eh, jautājumu. Lūdzu, vārds jums. Yeah, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir vairāk jautājumi par skartajām tēmām. Pēc eh, runu uzklausīšanas eh, man rādās vairāki komentāri saistībā pirmkārt ar starptautisko starptautisko valodas fondu un eh, šiem un maksājumiem. Eh, jautājums, kā mēs ievērosim proporcionalitātes principu. Ja eh, transfers maksā naudu, tad te rodas man jautājums Filīkundzei. Nekas šajā pasaulē nav par brīvu. Pat, uh, pat Eiropas parlamenta deputātiem netiek dots brīvpusdienas, bet uh, par šīm daudzpusējām uh, apmaiņas uh, Uh, maksājumiem, uh, varētu mēs sakot uh, ASV piemēram, kas ir ieviesuši likumdošana no Krisa Doda un pārstāvi Franka kunga, kas ir piemērs, no kā mēs varētu iedvesmoties. Viņi ņem vērā esoša reālās izmaksas, un ja ir papildus izmaksas, tās ir skaidri jāatspokļo. Es eh, neatteiktos no starptautiskā valodas fonda kopumā, jo mums, eh, fonda kopumā, jo mums ir jāņem vērā izmaksas. Un te man ir jautājums. Nākamais Hastings kungam. Domāju, ka diskusijām noteikti jānu, jātiek noturētām, jo tas eh, virza situāciju uz priekšu, tirgus vairāk uzzina, ko var sagaidīt. Eh, un mēs gribam eh, panākt eh, efektivitāti tirgu. Tas, tā skaitā, izmanto pārēju no nacionālo kontu numuriem uz I IBAN, kas ir, piemēram, Beļģijā, Nīderlandē, Luksemburgā jau ļoti labi pazīstam. Eh, jūs norādījat, ka tas varētu radīt problēmas citām valstīm, bet man ir jautājums Hārstinga kungam. Kāds ir gala termiņš, kas jums būtu padomā? Eh, kādā laikā, kā, kurā gadā jums šķiet, ka tas būtu paveicams? Un tēt Vanhofers kundzei jautājums par izņēmumiem. Kā mēs visi zinām Vācijā? pastāv elektroniskā dibeta procedūra. Eh, Vācijā tas saucas šādi, un šīs fenomens atšķiras no IBAN procedūras. Tādēļ es gribētu jums vaicāt, Kā jums šķiet, cik tālu vajadzētu ierobežot strikto minimumu un vai vajadzētu paredzēt izņēmumu priekš ILF, jo Vācija ir ļoti liela Eiropas tirgus daļa un ja tajā ir paredzēts ši, tik lieli izņēmumi, tas ietru pretrunā ar, ar domu izveidot uh, pan-Eiropas maksājumu telpu. Uh, Priekšsēdētājs Kunst, tie būtu jautājumi no manas puses. Paldies! Tagad es dodu Ferberkungam vārdu. Paldies! Esmu ļoti pārsteigts, ka Epinga kungs tik ļoti labi pārzina vārds problēmas. Principā viņš jau uzdeva man jautājumu. Nu, skaidrs, ka tie, kas strādāja kādreiz pie komisāra, viņi laikam zina daudz. Nu, viens no būtiskākajiem jautājumiem tik tiešām ir šis uh, pārējais aspekts, salīdzinot ar esošo sistēmu, ir jāsaprot arī visu kompetenci un pilnvaru sadalījumi, un viens no mūsu referentiem neko nav pieminējis šeit, un tas elektroniskais, uh, elektroniskais process, kas tiek izmantots Vācijā, kas ir kā alternatīvs variants, un tas savukārt ar sepa ieviešanu vairs nebūtu spēkā. Tas nozīmē, ka ļoti daudz kas ir jāmainā, uh, un tad savukārt viena veida maksāšanas metodas un modeļi kļūst par prioritārām un savukārt citi nē, bet es saprotu arī bankas, viņi ļoti gribētu izmantot tikai un vienīgi vienu modeli, kas būtu sepa procedūra, tas ir saprotams, bet nekadā gadījumā mēs nedrīkstam to izmantot par mērauklu pilnīgi visam. Nu, bet jautājums tad ir, vai sepa šajā gadījumā nav Tikai minimālais standarts, kas būtu obligāts pilnīgi visā Eiropā, tas savukārt nozīmētu, ka esošas struktūras var turpināt pastāvēt. Varbūt mēs varam drīzāk runāt par gala termiņu, nevis par, uh, par noteikumu sarakstu. Jūs atceraties, ka es tika diskutēts par to arī ar vienu no iepriekšējiem finanšu komisāriem. Esmu nobežījies par to, ka ka, ja mēs uzliksim gala termiņu, tad uh, vairāki pakalpojumi, ko šobrīd piedāvā banka, šie pakalpojumi vairs netiks piedāvāti vienkārši tādēļ, ka tagad ir sepa. Tad varbūt mēs varam izveidot tādu sistēmu, kas ļautu eksistēt arī paralēli citām. Paldies! Paldies, vairāk neviens deputāts nav pieteicies. Referents kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Man ir jautājums Filī kundzei. Kas ir patērētāju NVO pārstāvji? Nu tad kā ir ar sepa padomu? Jūsuprāt, kāda varētu būt sepa padomes loma? Jūs pieminējat, ka jums kaut kas nepatīk, bet varbūt jūs varētu mums ieteikt, kā mēs varam uzlabot sepa padomes lomu. Jūs teicat, ka šobrīd padomu nestrādā kā vajag, nu tad varbūt ieteiksiet arī kādu labu uzlabojumu. Tā, lai patērētāji būtu apmierinātāki, tā, lai viņu balss tiktu labāk sadzirdēta. Un tad varu teikt, ir arī vairākas klauzulas pakalpo par, par patērētāju aizsardzību šajā regulā. Vai esat apmierināti ar šiem tekstiem, vai arī jūsuprāt arī šie panti ir jāgroza, ir tīpaši runājot par darījumu drošību. Un tad nobeigumā trešais jautājums kāda veida informācijas kampaņas un kāda veida cita palīdzība no, bankus, no banku puses jūsuprāt būtu vajadzīga, tad, kad mēs sāksim patērētājs informēt. Tātad, kā banku sektors varētu jūsuprāt palīdzēt informēt patērētājus attiecībos tām izmaiņām, kas ir vajadzīgas ar SEPA maksājuma zonas ieviešanu un Hārcinga kungam uzdošu jautājumu. Varbūt arī jūs varētu atbildēt uz šo pēdējo jautājumu. Vai banku sektors ir gatavs šobrīd piedāvāt zinām atbalstu? Mēs skaidri zinām, ka uh, banku konti ir ļoti sensitīvs, jutīgs jautājums mums visiem. Un, un ja kādā veidā ma mainīsies maksājumu struktūra un maksājumu sistēma, tad cilvēki būs nobežījušies, un tad kā mēs informēsim mūsu patērētājus. Uh, Un tad vēl viens jautājums Harcingera kungam. Es klausījos tulkojumu somu valodā, es neesmu pār, simtprocentīgi pārliecināta, bet kā ir, vai tā ir tiešām ir, ka jūs gribat sesto pantu vienkārši svītrot, vai ir tulki tur kaut ko pārprat? Tad kā ir ar to sesto pantu? Varbūt kaut kādā veidā atjaunosim, vai arī jums ir tāda laba argumentācija, kādēļ būtu nepieciešams sesto pantu svītrot un kā jūs varēsiet tad nodrošināt vienotus noteikumus pilnīgi visām bankām attiecībā, piemēram, uz banku nodevām, ja sesto pantu svītram pavisam. Eh, merci beaucoup. Paldies. Ja nav vairāk citu jautājumu deputātiem, un tā tas arī ir, tad es došu vārdu vispirms Harcinku kungam, jo jums tika uzdoti tieši un konkrēti jautājumi, un pēc tam mēs dosim vārdu arī mūsu citiem viesiem. Un es arī informēju, ka zālē ir komisijas pārstāvi, un es arī viņiem vēlos dot vārdu pēc tam, vai arī, ja viņi vēlas izteikties vispirms, tad lūdzu dariet zinām. Harcinkungam vārds. Jā. Bija arī viens jautājums Annai Filijai, man tā izklausījās. Par galīgo termiņu. Mūsu nostāja vienmēr bija ļoti skaidrā. Visos gadījumos esam, esam teikuši, ka ir jābūt vienam datumam, līdz kuram visam jābūt gatavam. Un tieši tādēļ esam ļoti gandarīti par šo iniciatīvu, kas attiecas kas nāk no Eiropas parlamenta un no Ekofina padomes, kur ir ieteikts, lai Eiropas komisija pēc iespējas nāk ātrāk nāk klājā ar priekšlikumu attiecības galīgo termiņu. Nu, tad kādu mēs varētu visu pabeigt? Šobrīd padome uzskata, ka ir jābūt šim galīgajam termiņam visur Eiropā, bet savukārt, ja ir valstis, kur eiro šobrīd netiek izmantots kā maksājuma līdzeklis, nu tad varbūt varam piedāvāt viņiem kādu papildu laiku. Mēs varam savā nostājā skaidri norādīt, ka ir valstis, kur jau tagad izmanto eiro, un ir arī citi dalību valstu tirgi, kur ir savādāka situācija. Pagaidām neesam pauduši skaidri nostāju par to, kad ir jābūt šim galīgajam termiņam, bet jebkurā gadījumā vēsturiski, ja mēs paskatāmies tad mūsu nostāja vienmēr ir bijusi tāda, tāda, ka mūs interesē modelis, lai visi būtu gatavi galīgajam risinājumam. Piemēram, maksājuma pakāpojuma direktīva tapa divus gadus vēlāk, nekā mēs gaidījām. Un atceraties to laiku, ka parlaments 2009. un 2010. gadā martā teica, ka galīgajam termiņam ir jābūt 2012. gadam. Nu, un tagad ir 2011. Un pagaidām neesam nonākuši pie galīga risinājuma attiecībā uz gala termiņu. Bet mēs zinām, ka šobrīd ir iekļauti divi datumi, un mūsuprāt nav tas labākais variants. Labāk būtu, ja ir viens datums, viens termiņš un viss. Tāpēc arī, ja parlaments nāktu klājā ar konkrētu priekšlikumu, tad mēs noteikti sa sazināsimies ar padomis plenāri sēdi un uh, apspriedīsim tieši šo konkrēto datumu, ko jūs piedāvāsim. Tad bija vēl arī jautājums par kā to, kā tikt galā ar izmaiņām. Un tad bija arī sepa padomes loma, tā tika apspriesta. Manuprāt, vairāki mani kolēģi teica, ka ja jūs vienpusēji piešķirsiet vāru komisijai, tad šis modelis nederēs. Ļoti uzmanīgi uzklausīja mūsu kolēģi Tumpels kundzi, un viņa tieši to pašu arī teica. Jā, izmaiņas ir vajadzīgas, Un ja šīs izmaiņas pagaidām vēl nav iekļauts noteikuma grāmatā, jo skaidrs, ka noteikuma attiecās tikai uz dalībniekiem, nevis patērētājiem, kas izmanto savukārt pakalpojumus, savukārt tehniskie standarti attiecās arī uz patērētājiem. Tad varbūt būtu tīri loģiski, ja gal galā mm, patērētāja un ieinteresētā persona fórumā mēs varētu vienoties par to, ka ne jau visu darīs centrālā banka, es jau pieminēju, ka 22. ECP, uh, 22. pantā ECP hartā ir teikts, ka centrālajai bankai ir fakultatīvas tiesības izvirzīt standartus, bet, protams, šie standarti attiecas tikai un vienīgi uz bankām. Un Varbūt mēs varētu sepa padomē lūgt rekomendāciju. Sepa padomē darbojas banku asociāciju vadītāju, tur ir arī citu asociāciju vadītāji, kur eh, savukārt ir mazo vidēju uzņēmumu pārstāvji, arī valsts sektoru pārstāvi un tā tālāk. Tur varētu mēs spriest par, par standartiem un prasībām. Bet viena lieta ir jāņem vērā, ja mēs mainam tehniskās, tehnisko standartus, tad ne jau tikai bankām nāksies ar šo lietu strādāt. Pilnīgi visiem uzņēmumiem. Arī tehnisko pakāpojumu sniedzējiem būs jātiek galā ar šo situāciju, arī valsts sektoram, patērētājiem un tā tālāk. Tādēļ arī Mūsuprāt, ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar jaunu standartu ieviešanu. Vēl viena lieta ir fakultatīva pakāpojuma, fakultatīvas iespējas. Attiecībā uz tiešiem debitiem šobrīd ir piedāvāts plašāks patērētāja aizsardzības klāsts nekā maksājuma direktīvā. Ir astoņu nedēļu periods, kurā patērētāji, klienti varētu saņemt naudu atpakaļ. Savukārt, ja valsts pārvalde izmanto savu mandātu nepareizi, respektīvi uzsāks tiešo debetu, un saņems naudu no patērētāja, un ja šī darbība nav bijusi leģitīma, tad patērētājiem ir tiesības gada laikā vērsties ar sūdzību. Pat ja vairs nav ievērots astoņas nedēļas. Savukārt, ja jūs normatīvajā aktā teiksiet, ka ir jābūt obligāti pārbaudei šajā gadījumā tiešiem maksājumiem, tad Eiropā tiks izveidot ļoti, ļoti dārga maksājumu sistēmai, jo būtiskākais, protams, ir, lai naudu varētu saņemt atpakaļ. Merci beaucoup. Euh, Liels paldies. Tagad dodu vārdu Filikundzei. Vai jūs vēlties atbildēt? Oui, c'est bon. <laughs> Merci, madame. Paldies, kundze runājot par pirmo jautājumu par MIF un par to, ka neko nevar dabūt par brīvu un ir jārēķinās ar izmaksām, protams, ka tā tas ir, un es domāju, savā uzrunā arī nemaz neteicu, ka mēs pieprasām, lai būtu pilnīgi bezmaksas pakalpojumi tiešām debitām. Protams, šī MIF sistēma uh, darījumiem darbojas tikai sešās valstīs. Tas liecina, ka pastāv arī citi iespējamie modeļi un patērētāji, jo tā kā tā maksā par debitu. Es, piemēram, par savu bankas kontu katru gadu maksāju uh, maksu, un tas iekļauj noteiktus uh, pakalpojumus, un Francijā, kur MIF pastāv, par katru pakalpojumu patērētājiem var tikt prasīts vēl maksāt papildus samaksu. Mums ir nopietni jāizvērtē šī MIF sistēma katram darījumam, bet tad šai sistēmai ir jābalstās uz reālām izmaksām. Nevar noteikt MIF pārāk augstā līmenī un ar nosacījumu, ka mēs pārbaudām un ka to veic arī valsts iestādes, ka tās regulāri kontrolē MIF apjomus un ka patērētājiem tad netiek prasīts vēl papildus maksa. Mēs nevaram kā Francijā saka, dabūt gan sviestu, gan vēl naudu, par ko sviestu pirkt. Tātad, ja ir uh, šie tiešie mm, debiti, tad galvenais ieguvējs ir nevis patērētājs, bet gan tie, kas šos maksājumus pēc tam saņem. Un, <laughs> ja, ja Mēs izvērtējam, ka mēs varētu varbūt paņemt, uh, uh, panākt līdzsvaru starp maksātāju, maksājumēju, saņēmēju interesēm, ja ir šādi automātiskai maksājumi, tad nav uh, atbalstāms, ka patērētājiem būtu par to dārgi jāmaksā. Tālāk par sepa padomas lomu. Uh, Mēs kā patērētāju organizācija kopā ar citiem maksājumu līdzekļu izmantotājiem iestājāmies par SEPA padomas veidošanu. Tā būtu tāda neitrāla instance, kurā tiktos visas ieinteresētās puses. Mēs vēlētos arī, lai SEPA padoma darbojas kā arbitrs uh, bet uh, tā atteicās šādu lomu uzņemties. Un, kā jau es teicu savā uzrunā, mums būtu svarīgi arī padomāt par to, kas izlēmi par tehniskiem nosacījumiem. Mēs nevaram atbalstīt to, ka tikai Eiropa padomi izlēmi šādus, šādus jautājumus, jo uh, tā pārstāv tikai daļu šā tirgus. Uh, Tālāk par aizsardzības klauzulām, domājot par patērētāju aizsardzību šajā regulas projektā. Ir iespējami vēl uzlabojumi, bet es gribu norādīt arī to, ka visi tie noteikumi, kas ir iestrādāti šajā dokumentā, mēs esam to izdiskutējuši ar Eiropas maksājumu padomu, savulaik neuzklausīja. Mums ir prieks uh, tagad šos noteikumus atrast regulas projektā. Protams, ir punkti, ko varētu vēl uzlabot. Uh, kas, ja tiks atteikts kāds maksājums, kā tad patērēm ir jāmaksā tikai tad, kādu sots, ja nav pietiekams līdzekļu apjoms viņa kontā, bet ne citos gadījumos. Tālāk par šiem fiksētiem maksājumiem arī šeit būtu nepieciešami uzlabojumi. Protams, mēs neprasām, lai šāda veida noteikumi tiktu iestrādāti, bet mēs uh, vēlamies, uh, ka tā kā kaut kas jau ir maksājumu direktīvā, uh, iestrādāts, tad mēs vēlētos, lai uzlabotu mm, patērētāju aizsardzību, ja ir mm, mandatēti mm, maksājumi. Tālāk par sepa padomi. Mēs kā patērētāju pārstāvi un citu šo pakāpojumu izmantotāji iestājamies vienmēr par informācijas kampaņu līdzīgu tādai, kā tika īstenota, kad tika ievests eiro. Jo ir ļoti daudz patērētāju Eiropā, kur vēl nekad neko nav dzirdējuši par sepa. Un līdz ar to šeit arī valsts iestādēm būtu jāuzņemas sava loma. Un uh, uh runājot gan par informācijas kampaņu, gan par, eh, par līdzekļiem. Vācijā runā par Ibānu briesmīgo un eh, varbūt mums vajadzētu padomāt par to, kā pakāpeniski pāriet no nacionāliem kontu numuriem uz IBAN kontu numuriem un vairāk domāt par, uh, par patērētāju interesēm un arī par pārējais periodu konkrētiem pakalpojumiem. Vācieši ļoti patīk uh, maksājumi no debitkartēm. Viņi ir ļoti apmierināti ar šādu sistēmu un tādēļ tiem nevajadzētu izzust. Un varbūt sepa būtu tā iespēja uh, veicināt šādu pakalpojumu ieviešanu arī citviet Eiropā, jo tie ļoti atbilst patērētāju interesēm. Liels paldies, Vigie kundzei, tagad vārds. Ja ļausiet priekšsēdētājs gribētu atbildēt jautājumu par uh, apmaiņām, jo eh, jo eh, tas ir maksājums, ko, eh, ko tiešā veidā maksā patērētājs, jo tas tiek rēķins piestādīts tieši patērētājiem. Mēs teicām, ka šo kredītu pār... Starpbanku komisijas maksa ir maksa, kas ir uh, visiem zinām. Otrkārt, uzskatām, ka izmaksas, kas iekļaus veidojot maksas gan tirgotājiem, gan pakalpojumu saņēmējiem, nonāk kontā, kuru mēs nezinām. Kas nozīmē maksāšanu skaidrā naudā pie kompānijas. Un Un uh, kā, uh, kas notiks, ja uh, es, piemēram, ierodos veiklā, tad kompānija nezin, vai es maksāšu ar čeku karti vai skaidrā naudā. <clears throat> MIF ir tāpat kā papildus maksa, tieša papildus maksa patērētāji jau esošajām izmaksām. Mēs negribam te sajukumu, ko kompānija izmantotu, lai nospraustu gala patērētāju cenas. Ja mēs sakam, ka fik, eh, MIF izmaksā pārāk dārgi, tad eh, kā mēs varam pārbaudīt, kādas ir īstās uh, izmaksas? Te šķiet, ka esam pārāk ātri asimilējuši konceptus, kas nav identiski un skaidri nošķirti. Ja mēs paturām starpbanku komisijas maksas un ar to kropļojam konkurenci, es teiktu, ka ja mēs atsakamies no šīm komisijas maksām, tas tik un tā radīs ļoti lielu nelīdzsvarotību starp, starp debitētāju bankām. Jo maksājuma sistēmā tās ir debitētāju bankas visiem maksājuma pakalpojumiem. Uh, kurām ir jāveic ieguldījumi, lai var, viņas varētu saņemt maksājumu, veikt šo operāciju. Tātad tieša debita sistēma, lai varētu saņemt maksājumu, eh, ir eh, ieviešama, ja eh, ir veikti ieguldījumi, un tas skar tūkstošus banku tūkstošus Eiropā. Un kāpēc mums vajadzētu pieskņoties šiem, šīm atsevišķajām bankām. Piemēram, Citigroup ir ļoti liela eh, šāda banka. Manuprāt, ja mēs aizliedzam eh, šos eh, apmaiņus, ņemot vērā maksas, kas jāsadz debitētāju bankām, lai ļautu attīstīt efektīvu maksājumu sistēmu, tas nozīmē izkropļot konkurenci. Jo, ja mēs runājam par principu, ka, maksā, ka patērētāji negrib maksāt vairāk un ka faktiski debitētā eh, bankām vajadzēs investēt vairāk, un ja mēs eh, atteiksimies no šīs kompensācijas sistēmas, tad es īsti nezinu, kā eh, globālā sistēma, kur gūs finansējumu. Vai mums šķiet, ka šīs debitētāja bankas aizstās iepriekšējais. Lielas paldies! Mums ir konkrētspējas eh, DG pārstāvis šeit, eh, kas, bet pirms tam vēl došu vārdu Van, eh, Van Hoferas kundzei. Lūdzu. Um, like... Labi, no nu, manas puses būs divi komentāri. Pirmkārt, jautājums, ko pajautā Epinga kungs, un arī Fervers kungs to pieminēja zināmā mērā. Manuprāt, CEPA ir patiesa Eiropas iniciatīva un doma ir tāda, lai tirgo būtu īsta konkurence. Šobrīd ir tā, ka mums ir nacionālie likumi, nacionālas sistēmas, nacionālas, nacionālie noteikumi. Dažās valstīs ir vairāk, piemēram, ERV Vācijā, kas savukārt ir savādāks veids nekā risinājums, kas tiek piedāvāts CEPA tiešajā maksājumā. Uh, Un savukārt ir citur, Vācija, piemēram, ir arī kredītu transfēra sistēma un tā tālāk. Tad šobrīd schēmas un sistēmas ir ļoti dažādas. Nu, tad pirmām kārtām doma bija tāda apzināt tās sistēmas, kas šobrīd eksistē dalību valstīs. Protams, trūks mums transparentes, piemēram, LV, kas bija pieminēts, vai arī Itālijā IBAN sistēma, kas īstenībā ir eh, mazliet savādāka nekā veids, kā patērētājs redz šo pakalpojumus. Nu, tad jautājums ir, kā mēs varētu ļaut šīm sistēmām turpināt strādāt, lai gan, ja mēs apstrādes un pakāpojumu sniegšanas līmenī ieviesīsim kopīgus noteikumus. Piemēram, ja patērētais izmanto tiešā debeta, debita pakāpojumu, tas nenozīmē, ka patērētais saņems pilnīgi identisku produktu visur Eiropā. Piemēram, te var būt atšķirīga, atšķirīga arī samaksa, vai nu jūs piesakāt to uh, bankas filiāle, vai arī internetā, vai arī mobilē telefonā, vēl kādā savādākā veidā. Protams, tas nozīmē, ka patērētājs izjutīs šo pakāpojumu mazliet savādāk, nebūs tā, ka ir pilnīgi identiski. Bet vēl viena lieta tas nozīmē tas, ka tādas uh, milzīgu sistēmas kā Vācijas tiešā sistēma, šī sistēma būs jāpārskata un vajadzības gadījumā arī jāmaina. Šajā sistēmā ir tā, ka ir tāda tā, tā, tā kombinācija starp tiešo debetu un paralēli arī banku karšu nolasīšana. Tiek uzglabāta arī informācija par to, kam pieder šī kredītkarte, un paralēli ir nepieciešams arī aizpildīt uh, iesniegumu rakstiski, rakstiski, un eh, šādā veidā viss ļoti labi darbojas Vācijā, viss ir skaidrs, jo Vācijā parasti cilvēki maksā par to, ko viņi ir nopirkuši, tur nav nepieciešams garantēt potenciālu maksājumu. Tātad šī iniciatīva, kas ļoti labi darbojas vienā valstī, tieši saistībā ar šīs valsts kultūru. Un citās valstīs savukārt ir citas sistēmas, un kas šobrīd notiek, ir tā, un to dara gan parlaments, gan, gan padome, šobrīd mēs mēģinām saprast un apzināt, kuras sistēmas eksistē, kuras no šīm sistēmām ir lielas, un ļaujam viņ, šīm sistēmām eksistēt paralēli kādu laiku. Šobrīd priekšlikums ir 2015. gads. Padom varbūt pat piešķirs papildu gadu. Tādā veidā būs iespēja garākā laika periodā vai noteikties nu no šīs sistēmas, vai arī pielāgot to SEPA sistēmas, sistēmai. Un tas nozīmē, ka patērētājiem nevajadzēs atteikties no tā pakāpojuma, pie kā viņi ir pieraduši. Vēl viena lieta, par ko tiek spriest SEPA padome, ir tas, kādas būs izmaiņas banku sektorā. Mūsu mērķis ir tas, lai būtu harmonizēti standarti, tā lai starp bankām būtu reāla konkurence. Šobrīd ir tā, viņi var slēpties aiz viņu vietējām uh, vietējiem noteikumiem, vietējām, vietējiem likumiem. Ir ļoti svarīgi, lai būtu tāda partnerība starp bankām un Eiropas Savienības pārvaldi. Varam teikt, ka Eiropas Savienības, Eiropas Savienība šeit kļūst tā, par tādu tā kā valdību, un banka savukārt ir šis privātais sektors. Doma ir tāda, lai bankas atvērtu uh, pilnībā finanšu sektoru, lai patērētājs varētu teikt, ka es izmantošu Francijas vai Somijas vai kādas citas valsts banku, tā ir mana izvēle. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs šo iniciatīvu piedāvātu mūsu patērētājiem. Paldies! Eh, merci beaucoup, parce que il y a... Paldies! Tik uzdot daudz jautājumu par konkurenci. Un arī te no Duģē eh, kundzes eh, puses, kas runā par tirgus kropļošanu. Un tā kā mums ir eh, tas prieks eh, šeit, eh, ka ir klāta konkurētspējas DG pārstāve, tad uzklausīsim viņu. Lūdzu, vārds jums. Ja ļausiet, un ja tas bija jūsu jautājums, tad es gribētu pastāstīt par vairākiem komentāriem, kas saistīti ar konkurenci. Pirmkārt, runājot par, propor par regulas proporcionalitāti. Uh, Komisija uzskata, ka proporcionalitātes princips te netiek pārkāpts, un uh, regula ir nepieciešama un proporcionāla. Ne komisija, ne e, komisijas, e, ne komisijas, ne padomas juridiskais dienas šai saskarā nekādas problēmas nesaskan. Nepieciešamība regulēt MIFS šajā regulā ir tāda, ka ņemot vērā uh, pagātni, kā mēs esam diskutējuši par starpbanku komisijas maksām, ka e, esam uzlūkojuši tās no konkurences e, viedokļa, un tas rada lielu šķērsli banku e, migrācijā. Un Te ir katrs gadījums jāizpēta atsevišķi. Eh, pretējā gadījumā bankas var ziņot, ka trūkst pārskatāmības, trūkst vienādu spēles nosacījumu, kas padara grūtu bankām pārvietošanos. Konkurētspējas eh, DG mēs kopumā uzskatām, ka ir nepieciešams katru lietu izskatīt atsevišķi, un katra lieta arī ir specifiski jāizvērtē. Tomēr mēs saprotam, ka e, šis, e, šī nozare ir saistīta vienā tīklā, un lai ja e, sistēma darboties, mums nepieciešams pietiekams banku skaits, kas pāriet uz to. Un tāpēc domājam, ka šajā izņēmuma situācijā ir nepieciešams regulēt, ko mēs gribam panākt ar saviem konkurences noteikumiem. Pieņemtais risinājums ņemot vērā pastāv, ir īstenot regulā pastāvošo konkurences noteikumus. Otro jautājumu pacēla arī EPC, kāpēc e, regulai vajadzētu pāriet arī uz vienpusējiem un daudzpusējiem nolīgumiem, jo uh, vienpusēji un daudzpusēji līgumi var atšķirties pēc savas būtības. Atbildi ir šāda. Sastais pants ir uh, pastāv un eh, tas eh, apraksta juridisko pamatu. Ja jūs gribat vienādas spēles noteikumus, tad mums ir jāskatās arī šīs eh, apmaiņas maksas, kā notiek un panākt par tām kopīgu vienošanos. Tad par atsevišķu atšķirības starp transakciju maksām. Tas jau ir skaidrots vairāk kārt, un droši vien, ka jūs garlaikoši jau vēlreiz par to runāšu. Bet iemesls, kādēļ mēs eh, konkurences novērtējumā nošķiram maks, eh, izmaksas, kas ir eh, apslēptas un ko visa sistēma finansē un kolektīvās izmaksas, ko mēs uzliekam ar savām transakcijām, mums šķiet, ka slēptās izmaksas, kas notiek ar katru transakciju, mēs īsti nesaprotam, kāpēc tam vispār jāpastāv. Tāds izmaksas var tikt pamatots tikai tad, ja eh, sabiedrisko pakalpojumu kompānijas grib, lai patērētājs maksā ar šo ļoti efektīvo maksājumu veidu un tādā veidā subsidētu patērētāju. Eh, sabiedrisko eh, pakalpojumu kompānijas var darīt to pašas, var darīt, piemēram, atlaidi patērētājiem, jo viņš izmanto šo efektīvo maksājumu veidu un ne nav nepieciešams bankām pašām ieviest uh, subsidējošo mehānismu. Savukārt eh, mūsu uh, transakcijās mēs varam saskatīt, ka visas iesaistītās puses maksājuma sistēmā vienojas un īsteno vienošanos, uh, ka kļūdu radītās papildus izmaksas, ka liek sekt pusē, kas radījusi kļūdu. Tas nav, eh, nav ļoti viegli eh, vienai eh, pašai pusē pieprasīt naudu iegūt atpakaļ, ja kāds cits ir veicis kļūdu. Tāpēc mēs redzam nepieciešamību daudzām pusēm iesaistīties un panākt kolektīvu vienošanos par to. Man ir vēl trīs jaut komentāri atbildot uz uh, jautājumiem no Francijas bankām. Pirmkārt, MIFS eh, tiek publiskot, bet, kā mēs zinām, tāds nenotiek. Ta, to nevar redzēt banku mājaslapās. Nu, es gan neapgalvoju, ka mēs eh, būtu pārbaudījuši visu banku mājaslapas. Kopumā sabiedrība par tiem nezina. Un, ja es kā patērētājs eh, noslēdzu tiešā debita nolīgumu, tad man nebūtu nebrīdina, ka katrā gadījumā, kad jūs maksājat, tad jūsu, piemēram, pa, sabiedriskā pakalpojuma kompānijai par to ir jāmaksā, tā kā sabiedrība par to neapzinās. Runājot par banku biznesa modeli, mēs zinām, ka atsevišķas bankas patiešām ir ieviesušas biznesa modeli, kas ļoti ir atkarīgs no MIFS. Tas ir saistīts ar faktu, ka tās ir galvenokārt patērētāja bankas. Tomēr gribu uzsvērt, ka Šāda situācija ir izņēmuma kārtā, ka bankas atbalsta tikai patērētājs. Normālā situācija ir, ka pastāv patērētāja bankas un pastāv bankas, kas eh, atbalsta gan patērētājs, gan uzņēmumus. Līdz ar to ir ļoti maza minoritāte, it īpaši MIS banku uh, valstīs, uh, kas balstās uz iegūtajiem ieguvumiem uh, no Eh, tās maksājuma daļas, kas nāk eh, ka, ka, patērētājiem veicot katru maksājumu. Bet eh, šāds banku skaits ir ļoti mazs, mazā dalība valsts skaitā. Mēs nedomājam, ka Eiropas nākotne runājot par tiešiem maksājumiem būtu jānosaka šai ļoti ierobežotajai grupai. Paldies! Merci beaucoup. Paldies! Redzu, ka Vigī kundze īsti te mm, nepiekrīt. Nav mikrofona. Tā kā jūs tik ļoti kritizējat, ja, tad jums arī ir tiesības aizstāvībai, bet varbūt jūs piekritīsiet, ka es vispirms došu vārdu Vigjē kundzei un. Uh, Harcinku kungam aizstāvībai. Vigie kundze, es necenšos šeit aizstāvēties, bet es vēlējos tikai izskaidrot, kāda ir reālā situācija. Ja mēs Francijas tirgu, un to es pārzinu labāk nekā citus Eiropas tirgus, tātad 20 lielākie um, kredīti, Kreditori veido 80% šo debitu no patērētāja rēķiniem. Un ja mēs palūkojamies šo situāciju, tad tā ir visumā līdzsvarot. Bet ja mēs iedziļināmies detaļās, Mūsu krediagrikoļi ir 39 reģionālās filiāls, kas ir kā autonomas bankas, tad šo banku situācija ievērojami atšķiras. Bet visās šajās bankās tomēr būs jāveic vienāds investīciju apjoms, un ja šīm bankām neveicās un viņiem nav tik daudz šādu klientu, kas līdzsvaro šo MIFA, Uh, maksājumu sistēmu, tad atsevišķās bankas izrādīsies ļoti neizdevīgā situācijā, ja tiks atcelt MIF maksājumi, jo tām būs jāinvestē tikpat daudz līdzekļu kā citām bankām. Tas bija pirmais punkts. Otrais punkts uh, - saskaņā ar komisijas ieteikumu, ja šis maksājumu saņēmējs piedāvā uh, savam klientam atlaidi par tiešā debita izmakst, izmantošanu, tad uh, nākas konstatēt, ka Francijā daži no šiem maksājumu saņēmējiem tā vietā, lai piedāvātu priekšrocības patiesībā, jums nosaka papildu samaksu, ja jūs izveidu, izvēlaties citu maksājumu veidu. Kaut gan šāda situācija ir aizliegta vajadzētu, tai vajadzētu būt aizliegtai saskaņā ar maksājumu direktīvu, un tādēļ ir uh, grūti izkontrolēt, vai maksājuma saņēmējs piedāvās uh, patērētājam priekšrocības, atvieglojums vai arī noteiks vēl papildu samaksu. Un dažkārt kā patērētājiem jūs vienkārši nevarat izvēlēties maksājumu veidu. Uh, Un es, protams, uh, uzskatu, ka no efektivitātes viedokļa vajadzētu strādāt pie jaunā modeļa, bet maksājumu saņēmējiem vajadzētu piedāvāt vairākus maksājumu veidus saviem klientiem, un cena, kas ir saistīta ar katru maksājumu veidu, ir jāpaziņo iepriekš, lai klients varētu pats izvēlēties, kādu maksājumu veidu izmantot. Priekšsēdētāji, lai dzīvo caurskatāmību. Tagad Harcinkungam vārds. Attiecībā uz eh, konkurētspējas direktorāta reakciju man ir pāris komentāru. Runājot par maksu par katru transakciju, nu, patērētājiem tā tas varētu būt labāks variants. 17. novembrī pagājušajā gadā bija uzklausīšana un eh, ģenerāla uh, direktorāts, kas ir atbildīgs par konkurētspēju, teica, ka patērētājiem šāds variants ir labāks. Viņi teica, ka labāk būtu piedāvāt nevis mīfu par katru transakciju, bet tieši šo maksājumu. Un šeit mēs dzirdējam, ka uzņēmuma vadītāja teica, ka mēs neplānojam neko subsidēt. Un šī ir pamatdoma arī konkurētspējai, konkurētspējas uh, ierēģiem. Un nekad neesmu dzirdējis par to, lai kāda valsts pārvalde teiktu, ka izmantojot šādu veidu instrumentus, uh, mēs piedāvāsim patērētājiem jebkādu veidu atlaidi. Vēl viena lieta, es mazliet pārsteigts, kad dzirdu, ka tiešām maksājuma modelis ar uh, MIF par katru transakciju nav caurskatāms. Esmu ļoti pārsteigts, ka tā nav. Nu, jūs taču dzirdējat, ka tika runāts par to, ka 8,8 centi par transakciju būtu šis maksimālais maksājums. Un tas būtu jāpārskata uzreiz pēc migrācijas. Tas ir šobrīd publicēts mājaslapā, manuprāt, viss ir absolūti skaidrs un caurskatāms. Pēdējais komentārs. Gal galā tas būs parlaments, kuram būs, jāuz, jā, kuram būs jāizskata, vai patērētāji šeit kaut ko gūst. Skaidrs, ka tās jau nav bankas, par kurām mēs rūpējamies. Jautājums ir par patērētājiem. Vai tiešām patērētājiem tagad ir labāk? Vai, liela, vai, vai tas, ka daļa tā izdevumu, kas šobrīd ir uz patērētāja pleciem, ka daļa no šī maksājuma ir vai no valsts pārvaldes pusē, vai arī attiecīgi pakalpojumu piedāvātāja pusē. Paldies! Liels paldies, ka mums uzticaties, Harcinger kungs. Uh, ka mēs visi rīkojamies patērētāju interešu labā, jo mēs arī paši visi esam patērētāji. Nu, par to esat droši tēt. Eh, vārds Muivila kungam, kas pārstāv komisiju un ar padomi. Lūdzu. Merci, merci, man. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka eh, diskusijas, ko tēt uzklausījām, eh, atspogļot cik eh, sarežģīts šis eh, dokuments patiešām ir. Uzklausījām gan patērētāju, gan eh, šīs nozars pārstāvjus. Uh, Eh, un eh, tos, kas pārstāv gan industriju, gan lietotājs, kas ir paradoxāli, un uzklausījām patērētāju viedoklis, kas nesaskan ar to, ko bijām uzklausījuši eh, desmit minūtes iepriekš. Tā kā es domāju, ka iespējams nebija skaidri vai vienkārši te izdarīt skaidrus secinājumus. Uh, ņemot vērā dažādo pušu viedokļus. Tomēr skaidrs ir tas, ka pastāv vienprātība, un tas ir e, ļoti iedrošinoši, ka ir nepieciešams noteikta e, gala datumu šai migrācijai. Neviens e, no zālē klātsošiem neapstrīdēja nepieciešamību regulēt šos aspektus. Mēs varam diskutēt par to, kā konkrēti interpretēt šo regulējumu, bet neviens neapstrīdē, ka nepieciešams ieviest regulējumu un ieviest to noteiktā datumā, kuram vajadzētu būt visai ambiciozi nosprostam. Jautājums par to, vai vajadzētu parādīties vienam datumam vai diviem. Nu, tas, par ko mēs, mums tieši jārunā. Regulas priekšlikumā parādās termiņu nospraušana. Mēs komisijā uzskatām, ka ņemot vērā, ka maksājuma produkts ir tad attīstītākā posmā nekā ātrāka migrācija eh, pretim šim produktam, kas nepieciešams, eh, lai eh, tas notiek, mums nepieciešams nospraust ambiciozu termiņu, lai lietotāji it īpaši nacionālās administrācijas ieguldītu pūliņus, lai migrācija noteiktu ātri. Eh, eh, lai tas eh, neaizskavētu otra tiešo debitu maksājumu produktu ieviešanu, kad mēs vienosimies par datumu migrācijai uz uh, Eh, piemēram, eh, gadu pēc regulas pieņemšana, tas eh, noteikti padarīs dinamiskāku šo pārējais procesu, un ar to mēs arī veicināsim lietotājs īpaši pakalpojumu sniedzējus ātrāk pāriet uz šo tiešo debitu. Papildus aspekts, ko pieminēja, ja nemaldos, Esaijas kundze par informāciju Ja mēs gribam ieviest migrāciju, vai tā būtu piespiedu kārtā vai brīvprātīga, vairākās dalībvalstīs, mums vajadzēs obligāti veikt informācijas kampaņas. Tas, kā mēs analizējam e, situāciju attiecībā uz migrāciju, šķiet, ka migrācija ir pātrinājusies dalību valstīs, kurās informatīvie pasākumi ir attīstīti gan no banku puses, gan no kompāniju puses. Tas ir dalība valstis, kurās lietu, vairāk lietotāji tikuši iesaistīti eh, SEPA projektu īstenošanā nacionālā līmenī. Un dalība valstis, kurās tas ir noticis, ir, kur informācija un kur tas netiek pieņems, ir eh, tas, kur lietotāji tiek izslēgti no SEPA ieviešanas. Vēl tik izteikti daudz tehnisku komentāru, es eh, neizteikšos par visiem šiem aspektiem, bet vēl par SEPA padomas lomu, mm, ko izveidoja komisija ar Eiropas centrālās bankas atbalstu. SEPAS padome ir orientācijas eh, padome, kas nosaka stratēģiju augstā eh, industrijas līmenī, kur tiek eh, pārstāvēts gan valsts sektors, gan uzņēmumi, nozars pārstāvji. Mēs gribam padomēji piešķirt ļoti izšķirošu lomu, atjaunojot tehniskas normas E, mēs, mēs, protams, negribam izslēgt konsultāciju procesu, jā, konsultācijām jāpastāv kā iespējai, bet mums nav galvenā doma sepa padomēji. E, ne, sepa nosaka stratēģiju, nevis tehniskās e, detaļas. Mums Eh, nešķiet, ka viņiem vajadzētu dot padomus padomē vai eh, nozarei par to, kā izstrādāt vai atjaunot tehniskos standartus. Jautājums par eh, deleģēto pilnvaru komisijai. Faktiski komisija ir ieviesusi savā priekšlikumā vairākas normas, kas piešķir uh, deleģēto tās pilnvaras tehnisko normu ieviešanai, ja tās ir nebūtiskas pēc savas dabas un ir uzskaitīts pielikumā. Komisija uzskatīja, ka tas, kas parādās pielikumā, eh, tā ir nošķīrus, kas ir būtisks, kas nav būtisks, bet mūsuprāt vairākas tehniskās normas. Deleģētajos aktos varētu tikt piešķirt arī komisijai, protams, ar skaidru noteiktu ietvaru, uh, Eh, ja padome un parlaments eh, eh, pieņem šīs, šo va, pilnvaru deleģēšanu. Mums šķiet, tas būtu ļoti svarīgi, lai mēs varētu saglabāt, zinām, elastīgumu, lai ļautu nozarei modernizēt savus likumus, normas. Un tāpēc paredzēt iespēju grozīt regulas pielikumu. Un mēs nevaram noliegt, ka regula Eh, lielā mērā ir iedvesmojusies no eh, eh, normām, ko attīstījusi nozara Eiropas padomas maksājumu un šo tiekšo debitu grupā. Un mēs izstrādāsim normas, lai radītu patērētāju uzticību jaunajam produktam, kas būtu ar pārobežu dabu. Tāpēc būtu nepieciešams vairāk eh, ieviest konkrētas eh, normas, lai paredzētu šādus eh, safeguard mehānismus, kas ļautu veicināt patērētāju uzticību jaunajam produktam. Negribu atgriezties pie jautājuma par maiņām, gribu tikai precizēt, ka tika teikts, ka uh, Eh, jau 70% eh, transakciju Eiropas Savienības iekšienē notiek šīs maiņas. Nē, es gribētu precizēt, ka te ir runa par 30%, nevis 70% transakciju. 40% mm, atšķirība eh, ir tas, kas tieši Vācijas transakcijas Eh, kas ir eh, citādāk sistēma. Tā kā eh, paldies priekšsēdētāji, varbūt, ka varēsim nākamajā reizē vairāk pakomentēt, bet kopumā galvenais pozitīvais secinājums ir tāds, ka ir liela vienprātība par to, ka ir nepieciešams regulēt un, ja iespējams, nospraust arī ambiciozus migrācijas datumus. Paldies, redzot, cik šis jautājums ir sarežģīts. Es domāju, ka šī uzklausīšana tiešām bija ļoti liederīga un ļoti interesanta un ļoti bagātinoša. Un tā noteikti ļaus mūsu referentei labi sagatavot šo jautājumu turpmākām diskusijām. Es pateicos visiem, kas uzstājās šajās debatēs, visiem ekspertiem, un tūlīt mēs arī, jā, un vēl eh, es gribu visiem teikt liels paldies un uzredzēšanos, un pāriesim pie jaunā, eh, nākošā darba kārtības punkta. Sančes presēdo ziņojums par kredītu līgumiem saistībā ar mājokļu īpašumu. si vous pouvez sortir en... Lūdzu, ja tās iespējams, eh, izējiet no zāles eh, klusējot, tas mums eh, sagādās lielu prieku. Euh, voilà, monsieur, dame, s'il vous plaît. Uh, jā, dāmas un kungi, lūdzu. Uh, tiešām var klusu iziet no zāles. Tas ir iespējams, un līdz ar to mēs varam turpināt darbu. Il n'y a, y a pas de chaîne, il y a, y a juste monsieur Pellerolone. Là-bas, il y a monsieur Stax qui est, ah, Stax qui est là. là Gigold, quand tu es là. Aussi, et Mr. Mr. Chuntis oui, aussi, oui. il est derrière. Bon, euh, chers collègues, donc je passe la parole. Godātie kolēģi, līdz ar to dodu vārdu referentam. Un ir arī četri ēnu referenti zālē. Līdz ar to mums būs ļoti uh, interesanta diskusija. Priekšsēdētais kundze, paldies! Es plānoju tagad iziet cauri pirmajam, pirmajai viedokļa apmaiņai un attiecīgi pastāstīšu jums par normatīvā akta būtiskākajiem jautājumiem, respektīvi par trīs būtiskākajiem jautājumiem sāksim ar sagatavošanas darbiem, kas jau ir paveikti. Kopš kļuvu par referentu šim jautājumam. Varu pieminēt arī dažus aspektus, kas mums ir jārisina šīs iniciatīvas ietvaros. Šeit vēl arī jādomā par komisijas iniciatīvu un par to, ko mēs varam darīt komisijas iniciatīvas ietvaros. Pirmām kārtām, protams, paldies sekretariātam. Paldies par uh, ļoti labu sadarbību visiem, kas ir ieguldījuši savu darbu, bija iespēja tikties vairāk kārt ar ēnu referentiem, bija pat seminārs 26. februārī, bija arī trīs sanāksmes ar uh, komisijas pārstāvjiem 19. janvārī arī bija arī komisārs Baņie klāt. Un runāsim arī par daudziem aspektiem, par ko tika runāts arī ar komisāru. Un gal galā mums bija arī divas sanāksmes ar interesētām personām. Un esmu arī apkopojis informāciju deputātu vajadzībām. Tagad jau runājam konkrēti par uh, darba grafiku dokumentu izstrādē skaidrs, ka viegli nebūs, būs diezgan sarežģīti, nu, gal galā būs arī, protams, konkrēts dokuments projekts. Sekretariātā jau ir pētījums attiecībā uz kompetenci, un es ceru, ka mēs pavisam drīz saņemsim rezultātu, tā lai visi deputāti varētu iepazīties un skaidri zinātu, kā tad tālāk rīkoties. Varu teikt, kas mums ir priekšā. Darbs tiešām ir diezgan sarežģīts un prasīs milzīgu piepūli, bet mēs, protams, strādāsim. Esmu pats atbildīgs par pasākumiem, kas ir saistīti ar um, tādu kredītu ņemšanu un izsniegšanu, kas ir atbildīga. Tad ir atbildīga kreditēšana. Un tīpaši mēs šeit runājam par hipotekāriem kredītiem, tad atbildīgi hipotekārie kredīti. Šī ir tāda mūsu pamatdoma. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs runātu tieši par šo jomu, nevis par kādiem citiem kredītiem, to lūdzu atcerieties. Un atbildīga kreditēšana, ņemot vērā mājokļu tirgus krīze, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs līdz ar to, tā lai nekas tam līdzīgs vairs neatkārtotos Skaidrs, ka finanšu krīze ir daudz plašāka, tā nav tikai hipotekārā krīze, nekādā gadījumā ir arī diezgan daudz dažādu pētījumu, kas skaidri pierāda, ka nu ne jau mājokļi, ne jau hipotekārie kredīti bija vienīgais krīzes izraisītājs, bet nu bija viens no. Varam teikt, ka krīze, krīzē pielika savu roku arī vēl divi faktori. Pirmkārt, finanšu sektora strauja izaugsme un vispārējie kredītu nasta. Parasti bija tā, ka uz, vienas, uz viena nekustamā īpašuma bija vairāki kredīti, un tas bija nopietni. Un komisijas priekšsēdētājs veica pētījumu pār ASV krīzes iemesliem, arī tieši tā arī teica, ka ir vairāki aspekti, kas ir bijuši krīzes izraisītāji. Ne jau tikai mājokļi, ne jau tikai hipotekārie kredīti, bija arī daudzi citi iemesli. Un jāatceras arī tādi jautājumi, tāds jautājums kā privāta, privātās, privātais kredītu sloks, Un paralēli, protams, ir jārunā par mūsu attīstības un izaugsmas paktu un par to, ka mikroekonomiskajā līmenī trūkst līdzsvera. Privāta sektorā uh, kredītu sloks ir milzīga problēma. Šis ir arī svarīgs elements mūsu darbā. No vienas, protams, ir arī valsts budžeta parādi, tā ir viena lieta, bet ir arī privātie parādi. Uh, Un šeit mums ir jāmeklē attiecīgi indikātori, lai varētu teikt, kur tad ir šie limiti, kur mēs varam teikt, ka šeit mēs vēl varam uzskatīt, ka mūsu ekonomika ir ilgspējīga, bet nu jau no šī brīža tur jau ir kaut kādas nopietnas pazīmes. Sākot ar oktobri, kad, kad uh, krīzes komiteja sāka nākt klājā ar dažādiem ziņojumiem, un viņi teica, ka viens no būtiskākajiem iemesliem krīzē bija tāds, ka bija pārāk lieli parādi. Un ne jau tikai nekustamo īpašumu sektārā. Parādi bija citur arī. Piemēram, kaut vai patērētāja kredīti, tie arī bija milzīgi. Vienu piemēru no Spānijas. Pats nāk no Spānijas, labi zinu situāciju tur. Mm, mm, tur bija kredītu nemaksāšana 2,5% no visiem kredītiem. Savukārt 5%, 5% kopumā, ja mēs skatāmies visus kredītus, 2,5% no tiem bija hipotekārie kredīti, un savukārt 10%, 10% eh, ne, neatmaksātie kredīti bija uzņēmējiem, kas darbojās eh, celtniecības, būvniecības sektorā. Un ar to šo piemēru es gribēju parādīt, ka ne jau tikai patērētāji bija vainīgi, bet bija arī uh, Uh, citi tirgus dalībnieki, piemēram, uzņēmēji, un tas arī ir, zinām, mērā kaut kas jauns. Piemēram, Bāzeles komiteja 2001. gadā jau sniedza mums informāciju par institūcijām, kas ir uzņēmušas pārāk lielu uh, parādu slogu, bija arī informācija no starptautiskajām institūcijām. Pat 2000. gadā mums bija informācija. Uh, starptautiskās institūcijas savukārt sniedz drīzāk informāciju par valsts parādiem, par budžeta parādiem. Tas ir savādāk. To var savādāk uzraudzīt, ja var uzlikt limits un tā tālāk. Savukārt, ja mēs runājam par privātiem parādiem, tur jau jābūt savādāka veida iniciatīvām. Ja mēs runājam par privātiem, privāto sektoru, par privātajiem nekustamajiem īpašumiem, un 2010. gadā es uzrakstīju vēstuli komisāram Barņē, un šajā vēstulē es arī paskaidroju, kādi mūsu prāta aspekti ir jāiekļauj. Mēs nevaram šeit iekļaut tikai un vienīgi hipotekāros kredītus tieši kredīta izsniegšanas līmenī. Un tad bija sanāksme ar Baņē, Tad bija iniciatīva no komisijas puses. Un Barņē visu laiku teica, ka nekustamā īpašuma sektors ir ārkārtīgi svarīgs, te ir cieši saikne arī ar finanšu pakalpojumu sektāru, bet ir jāspēr soļi, lai, problēma, ris, lai šo problēmu risinātu. Bija arī sanāksme ar uh, komiteju vadītājiem, un mēs nosūtījām atkal vēstuli Barņiekungam un teicam, ka mums ir nepieciešama Eiropas Savienības mēroga stratēģija. Tad mēs varēsim pirmām kārtām konstatēt, kāda ir praksa kredīta izsniegšana, cik riskanti ir šie kredīti un kāda savukārt ir situācija otrajā galā, respektīvi, kam par to ir jāatbild, vai tie ir nodokļu maksātāji, kas pēc tam maksā par šiem kredītiem, vai arī varbūt tie ir tās pašas bankas ieguldītāji varbūt viņiem tagad ir mazāki procenti. Bija jāsaprot, kā veidojas šis līdzsvara trūkums kreditēšanā. Un šeit varu teikt, ka mēs nerunājam par tikai un vienīgi par par atbildīgu hipotekāro kreditēšanu, ne tikai par to, mēs runājam plašāko aspektu. Bet te pašā laikā nu, neaizmirsīsim, ka 68% Eiropas Savienības iedzīvotāju ir arī mājokļu īpašnieki, un lielākoties tur ir uzlikta arī smuga hipoteka. Kāda 50% ir ar hipotēku. Respektīvi, tā izrēķināt sanāk 12 tūkstoši eiro ir parāds uz vienu iedzīvotāju. Tad tad jau problēma ir pietiekami liela. Lai paskaidrotu, kā mēs varam situāciju risināt, tad pirmam kārtam jāņem vērā trīs pamatprincipi. Un šie trīs pamatprincipi ir šādi. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka risinājums nav Uh, regulēt produktus un harmonizēt produktus. Nē. Mēs drīzāk vēlamies dažādību, mēs vēlamies inovatīvos produktus. Nevar būt tā, ka visās valstīs ir vienādi produkti, vienāda sistēma un viss. Un tad līdz ar to nekādā gadījumā mēs šeit nerunājam par produktu harmonizāciju. Otrais princips. Mēs arī nedomājam, ka būtu jāmaina tā normatīvā bāze, kas šobrīd eksistē dalību valstīs. Jo skaidrs, ka normatīvie akti tapa reaģējot uz konkrētu situāciju, konkrētajā tirgū. Līdz ar to nebūtu pareizi tagad no malas iejaukties un teikt dariet tā un tā. Par ko mēs īsti runājam, ir tas, ka problēmas ir jārisina tajā brīdī, kad problēmas ienāk. Lai nesanāktu tā, ka mēs iejaucoties dalību valstu tiesiskajā sistēmā, radītu vēl jaunas problēmas. Skaidrs, ka katrai valstī ir savas tradīcijas, ir savs reaģēšanas mehānisms. Un šis ir otrais princips, pie kā mēs pieturāmies. Trešais princips, un šeit es skaidri un gaiši pateikšu, ko mēs gribam. Mēs vēlamies izvairīties no tā, kas jau līdz šim pastāv, tā saucamais business as usual, viss kā parasti, viss kā līdz šim, mēs vēlamies, lai šī praksa tiktu pārtraukta. Mūsu doma ir tāda, ka cik vien tas ir loģiski, cik vien tas ir nepieciešams, ir jāprogresē, ir jāiet uz priekšu. Protams, tas nenozīmē, ka mēs tagad apšaubīsim visu, kas līdz šim ir sasniegts. Nē, bet noteikti ir jāprogresē. Un šie bija trīs pamatprincipi, trīs pamatkritēriji, un kā mēs varam tagad rīkoties. Mēs šeit runājam par piecām vadlīnijām, un par tām es arī jums pastāstīšu. Ja es vēlties, es varu tagad ļoti konkrēti runāt, kurās jomās šīs piecas pamatēmas iekļaujas, bet uh, um, atkal atgriežoties pie principiem. Jūs atcerieties, ka 2007. gadā bija baltā grāmata. Tolaik tika pateikts, ka ir nepieciešams, lai būtu efektīvi un konkurētspējīgi tirgi. Jūs atcerieties, 70. gados tika teikts pamat brīvības, brīvība pārvietoties, brīvība pārvietot kapitālu un tā tālāk, viss ir brīvs un tā tālāk. Tad mēs sapratām, ka būtu nepieciešama uh, minimāla harmonizācija, minimāla noteikumi, lai visa šī brīvība funkcionētu. Tādā veidā varēsim parūpēties arī par to, lai nerastos lieki konflikti, lai brīvais tirgus funkcionētu, lai nebūtu lieku kon konfliktu. Un tagad mums ir pat eiro. Tas nozīmē, ka arī kapitāls ir pieejams daudz brīvāk, daudz plašāk, ka tagad ir iespēja izaugsmi labāk finansēt, tā labāk funkcionē un tā tālāk. Bet tagad, protams, ir nākamais aspekts, ka mums ir nepieciešams ar visu šo efektivitāti radīt arī pievienoto vērtību. Baltajā grāmata tieši tā arī ir teikts - konkurēt spējai, konkurēt spējas paaugstināšana ir prioritāte. Otrakārt, esmu rūpīgi ieskaties tajā, kas notika apvienotē karalistē. Viņiem ir īpašs ziņojums par to, kā vajadzētu veidot uh, hipotekāro tirgu, kādā veidā uh, mājokļu tirgum ir jāattīstās, un tur bija dažas interesantas atziņas. Bija teikts, ka pirmkārt ir jāpaskatās, kādos gadījumos tika izsniegti neatbildīgi kredīti, tādi bezatbildīgie kredīti. Uh, un kādas bija sekas, varbūt dažos gadījumos bija bankrots, maksātnespēja un tā tālāk. Jāskatās arī cikliski, kā tas ir saistīts ar ekonomikas attīstību, vai šeit bija cikliska attīstība vai precikliska attīstība. Un tad, protams, var, var zināt, kā regulēt, lai būtu stabilāks risinājums. Manuprāt, tas ir ļoti loģiski. Pirmam kārtām patērētājiem ir jāpiedāvā attiecīgs aizsardzības līmenis. Tas, protams, prasa attiecīgi finansējumu, bet šādā veidā savukārt Eiropas ekonomika būs drošāka, jo stabilizējošais finanšu tīkls būs daudz drošāks. Varēsim izvairīties arī no nevajadzīgas maksātnespējas, nebūs arī milzīga finanšu burbuļa. Jūs atceraties, kas bija vēl pavisam nesen, un jūs atceraties, ka tajā brīdī, kad plīst, nu tad, tad, tad, tad, tad visiem ir grūti tajā brīdī ir ļoti svarīgi, lai vairs ne, neatkārtotos tāda krīze, ko mēs vēl nesen piedzīvojam. Un šeit, protams, jārunā par diviem aspektiem. No vienas puses ir valsts parāda, no otras puses ir privāta sektora parāda. Arī Baltajā grāmatā par to tika runāts, bija arī iekšēji ziņojumi un tā tālāk. Jūs atceraties arī G20 secinājumus. G20 secinājumos ir runāts par divām lietām. Ir runāts par regulēšanas iespējām. Bet runāts arī par plašāku elastību un caurskatāmību, un manuprāt, elastība ir ārkārtīgi svarīga, jo šādā veidā mēs varam panākt to, ka finanšu sistēma darbojas, lai patērētāju ģimeņu, uh, uzņēmēju un arī valsts sektora vajadzības tiktu pilnībā apmierinātas. Un tad šeit G20 secinājumi bija arī daļēji obligāti, un tad līdz ar to mūsu pienākumu tagad ir jāpilda. Dažos gadījumos, protams, kredīti tika izsniegt ļoti bezatbildīgi. Un šeit varbūt būtu pat vajadzīga reforma, kas būtu ieviešama paralēli jaunajai sistēmai, kas tiek šobrīd veidota, lai uzraudzītu bankas un citas finanšu institūcijas. Tātad tiek veidot šī jaunā sistēma un paralēli varam domāt arī par atbildīgāku kreditēšanu. Vēl viens atgriežamies pie bezatbildīgajiem kredītiem. Pirmām kārtām ir jāskatās, kad šie kredīti un kādēļ šie kredīti tika izsniegti, un tad varam tālāk runāt. Bet vēlreiz pieminēšu uzraugošās iestādes, uh, Un š, visu šo uzraudzības modeli, kas šobrīd tiek veidots, manuprāt, ir jābūt konsekventam, progresīvam procesam. Mēs, protams, varam atsaistīt šos divus procesus it kā un teikt, ka nu, uzraudzība ir uzraudzība, kreditēšana ir kreditēšana. Bet, manuprāt, tā nedrīkst darēt. darīt. Jo savādāk sanāks tā, ka mēs ar vienu roku veidosim kaut ko ļoti labu, bet ar otru roku it kā atņemsim visas šīs pašas privilēģijas. Un tad runājot par Eiropas mājokļu tirgu, kā mēs varam šajā tirgu atkal atjaunot uzticību. No mūsu puses ir jādara viss, lai Eiropas mājokļu tirgus tiktu uzskatīts par uzticamu tirgu, tā lai gan investori, gan arī iedzīvotāji, kas gribētu nopirkt mājokli, uzskatītu, ka jā, šeit ir absolūta stabilitāte un līdz ar to var ieguldīt savus līdzekļus tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem. Taļarē, Šīs ir dažas no tēmām, daži no aspektiem, ko mūsuprāt vajadzētu tālāk skatīt šai kontekstā. Paldies! Paldies, referenta kungs! Jūs ļoti detalizēti visu izskaidrojāt, bet mums ir klāt arī četri ēnu referenti, un 16.30 mēs arī balsosim, tāpēc mēs gribētu dot vārdu 17.30 mēs balsosim, un mēs gribētu dot vārdu uh, uh, šiem četriem ēnu referentiem, katriem, katram īsi izteikties. Vārds jums uh, paldies, priekšsēdētāji. Es ar lielu interesi uzklausīju tagad referentu teikto Sančesa kunga prezentācijas. Jau iepriekš ar viņu biju ticies, un mēs bijām apvain, apmainījušies viedokļiem un arī ļoti veiksmīgi bijām jau iepriekš strādājuši kopā. Ceru, ka turpināsim tā darīt arī nākotnē, un mums izdosies panākt kopīgu rezolūcijas izstrādāšanu. Uzreiz varu teikt, ka es pievienojos daudz kam, kas tika minēts eh, šam pū un eh, nosūtītajā vēstulē Barņē kungam. Iemesls, eh, kādēļ pievienojos vēstulē paustiem viedoklim, ir tāds, ka uh, tur tika norādīts, ka vairums uh, maksāt nespējas gadījumi ir saistīti ar uh, hipotekām, kas tika izsniegt uzņēmumiem, kas, un lai risinātu šos nekustamo īpašumu burbuļus, lai nepieļautu mums, ir jāizskat jau pastāvošie priekšlikumi. <clears throat> un jāatrod atslēga kopīgu uh, risinājumu pieņemšanai. Jāatceras, ka mēs joprojām esam krīzes situācijā, uh, kuru mm, izraisīja viens no faktoriem nekustamo īpašumu burbulis. Bet, kā vēstulē jau ir uzskaitīts, protams, to neradīja tikai patērētāju maksātnespējas. Nē, tieši pretēji. Mums nevajadzētu aizmirst, ka Eh, burbulis pirmkārt pārplīsa ASV un Eiropā mēs pēc tam tikai juk, jutām tā sekas. Mūsu patērētāji ir jāizsargā. Un mums ir jābūt caurskatāmiem procedūras noteikumiem. Tam es piekrītu. Un mums ir jāparūpējas par uh, atbalsta sniegšanu, bet eh, jautājums, kas mani mūsina, ir eh, no vienas puses regula ir, regulējums ir ļoti labs, no otras puses mēs esam brīvā tirgus situācijā. Līdz ar to mēs varētu panākt pretēji sekas tam, ko mēs gribam. Mēs eh, varam izstrādāt noteikumus, bet mēs nevaram regulēt visu. Patērētājiem. Ja? Uh, daļa, uh, iespēja veikt izvēli ir uh, daļa no viņu ētiskajām brīvībām. Mēs nevaram samazināt šo banku pakalpojumu uzņēmējdarbības brīvības, jo patērētāji veic subjektīvas izvēles, kuras mēs nevaram vienmēr regulēt. visi cilvēki, kas grib pieteikties hipotekām, viņiem vajadzētu piedāvāt labākos iespējamos apstākļus, nodrošināt labāko iespējamo situāciju. Mums vajadzētu nodrošināt, ka patērētājiem ir pieejama pēc iespējas plašāka informācija. Domāju, ka mums par to vēl būtu jāpadomā. pastāv problēmas. Un tādēļ nedomāju, ka mums vajadzētu nekavējoties ķerties pie šī jautājuma bez sēdes eh, starp referentu un ēnu referentiem. Bet eh, tas, ko gribu norādīt, ir daži vispārēji komentāri. Mani satrauc eh, šī pirmslīguma informācija. Ja standardizēsim šos līgumus, tad varēsim to darīt vai nu katrā valstī atsevišķi, vai vienādi visa cauri Eiropā. Šeit dalībvalstīm tiek atsauts liels e, izvēles iespējas, un ja tā tas paliks arī turpmāk, tad daudzas lietas, e, ko Sančes kungs minēja, kļūs grūti ieviešamas. Mums kļūs grūti sasniegt pašiem sevis nosprostos mērķus. Par personalizēto informāciju. Dargie kolēģi, arī par to man jāsaka, ka pirms līguma informācijai jābūt uh, personalizētai. Jā, tam es piekrītu, bet uh, informācijai jātiek sniegtai jau ļoti agrā posmā. Mēs nevaram uzspiest šeit standarta pasākumus. Par kredītu standartiem Te es kolēģiem lūgtu pārdomāt šo jautājumu vēlreiz. Tas nav atkarīgs tikai no uh, kredītņēmēja eh, kredītreitinga. Tas ir atkarīgs arī no citiem faktoriem, piemēram, saikne starp mājokļa vērtību un aizdevumu apmēru. Mēs gribam parūpēties arī par sabiedrības vismazāk aizsargātajiem locekļiem, un īpaši jauniešiem, kuriem iespējams ir elastīgi darbi. Mums ir jāpārliecinās, ka, piemēram, trešās puses var galvot, vai tie būtu jauniešu vecāki vai kādi citi cilvēki, ka viņi drīkst galvot par viņiem. Un visbeidzot, astotā eh, panta svītrošana. Tas ir tehnisks jautājums kas jāatstāja dalību valstu ziņā. Jo mums katram ir sava banku sistēma, un es negribētu ieslīgt diskusijās par šo jautājumu te ar jums. Jo dažādām banku sistēmām ir arī e, dažādas, e, dažādi, das pieejas, dažādi domāšanas veidi. Dažas eh, bankas koncentrējas uz uzkrājumiem, citas uz citiem aspektiem. Tā kā liels paldies, bet nu, mums vajadzētu vēlreiz tikties, lai mēs apsvērtu šīs problēmas eh, detalizētāk. Ceru, ka eh, mums izdosies nonākt pie kādas vienprātības arī. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, diskusijas ir ļoti interesantas ir interesanti paraudzīties, no kurienes krīze atnāca un vai to izraisiet uh, tas, ko mēs šobrīd gribam regulēt. Iespējams, ka pāris dalībvalstīs pastāvēja problēmas ar individuālajiem mājokļa kredītiem. Saistībā ar to, ka īpašums, uh, uz kuru tika uzlikta hipotēka, zaudēja daļu savas vērtības Nu, un līdz ar to cilvēki bija paņēmuši lielāku aizņēmumu nekā viņu īpašums bija vērts. Eiropas Savienībā bieži vien eh, tas gan nav tā, kā tas bija ASV. Ko tas nozīmē? Tas nenozīmē, ka mums uh, E, jāignorē problēma. Nē, mums ir jākoncentrējas uz to, un tāpēc komisija arī piedāvā jautājumu izskatīt un būtu ļoti noderīgi iekšējiem tirgum stiprināt šāda veida aizdevumus. Un tas arī ir mūsu pirmais uzdevums. Un vēl arī citās jomās var veikt citas iniciatīvas, un komisija var atgriezties ar papildus priešlikumiem, e, kas būs e, agrāk vai vēlāk arī jāizskata. Ir arī citas eh, norā, direktīvas citās eh, jomās, un mums jāpārliecinās, ka tās nepārklājas viena ar otru. Eh, vispārējais princips būtu tāds, ka jānodrošina elastīgums. Mēs nevaram ieviest sistēmu, kas aizkavētu inovācijas un nebūtu caurskatāma caurskatām nevienu no kredīta izsniedzēja puses, bet arī no kredītņēmēja puses. Viņam ir jāapzinās, eh, kas ir tā sistēma, kurā viņš iesaistās. Ir jābūt zināmiem kvalitātes nosacījumiem, kas attiec uz visām iesaistītajām pusēm. Domāju, ka sistēmām vajadzētu būt arī salīdzināmām. Jāpastāv sistēmai, kurā patērētājs viegli var salīdzināt piedāvājumu. Nevien eh, tā parastos uh, aspektus, tas ir uh, valsts vai reģions, kurā patērētājs li, uh, dzīvo, bet arī paskatīties ātrāk. Mums vajadzētu tātad radīt sistēmu, kas sniedz informāciju patērētājam un ļauj izvēlēties veikt balstoties faktiem. Mums varētu tikt izstrādāta kāda anketa par kredītu uzticamību un tās novērtējumu. Uzticamība būtu pirmais kriterijs, bet tas nevarētu būt vienīgais kriterijs. Jo jautājums, cik lielā mērā eksperti, cilvēki, kas izsniedz kredītus, ir eksperti. Mums jāpārliecinās, ka ir atvērtas durvis ekspertiem, eh, kas strādā šai jomā, lai viņi varētu kredīta kvalitāti novērtēt. Un noslēgumā gribu teikt, ka mums jābūt uzmanīgiem. Mēs negribam radīt regulu, kas ļautu kas padarītu aizdevumus pārāk sarežģītus, jo tad mēs atkal nonāktu pie šī credit crunch situācijas, kad cilvēkiem atkal būtu grūti eh, saņemt aizdevumus. Ja jaunieši gribētu saņemt aizdevumu, tad, eh, un nu, novērtējot, ka viņa esošā situācija nav īpaši pozitīva, jūs iespējams ignorēsiet to, ka jaunieši kaut ko tomēr paveiks savā dzīvē un situācija mainīsies. Ja aizdevējs negrib uzņemties riskus, vai pat ja viņi nedrīkst uzņemties riskus ar regulējumu dēļ, to nevajadzētu pieļaut. Mums ir jāpārliecinās, ka mēs nepieļaujam šādu situāciju. Pretējā gadījumā tirgu būs dīkstāvi. Mēs eh, nevaram izravairīties no pilnīgi visiem riskiem. Eh, pretējā gadījumā nekad nepanāksim attīstību. Lielas paldies! Nākamais Vīgalda kungs. Jā, Frau Prezident. Jā, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Pirmkārt, esam gandarīti par to, ka tagad tiek runāts par uh, hipotekāriem kredītiem. Mums taču jau ir patērētāja kredītu direktīva, un no tās tika izslēgti hipotekārie kredīti, taču jūs paskatēties uz krīzi, tad lielākajai daļā dalību valstu uh, Tieši hipotekārie kredīti bija viens no svarīgākajiem, lielākajiem krīzes izraisītājiem. Te pašā laikā ir jāpasaka, ka šeit mēs runājam no vienas puses par kopīgiem mērķiem, bet te pašā laikā par individuālām, uh, individuālām tiesībām. Šie kopīgie mērķi, protams, ir stabilitāte. Un jā, vienā brīdī tiek izsniegti ļoti daudzi kredīti, tīpaši tādos gadījumos, uh, Ja ir nepastāvīga kredīta likme, tad var rasties makroekonomiskās problēmas. Ir tā, ka daudzos, uh, daudzi kredītņēmēji ir iekļuvuši krīzes, nokļuvuši krīzes situācijā, un tāpēc, protams, ir grūti visai, visai ekonomikai. Te pašā laikā ir ļoti svarīgi, lai cilvēkiem būtu iespēja paņemt kredītus, kur tas ir nepieciešams, lai būtu nodrošināts arī patērētāja aizsardzības līmenis, tā lai patērētājiem būtu iespēja saņemt labus kredītus un lai viņiem netiktu piedāvāts kārdinājums paņemt sliktu kredītu. Un šeit ir jārunā par kopīgiem standartiem. Esmu ļoti gandarīts par astoto pantu piedāvātajā normatīvajā aktā. Ir ja tīpaši, ja mēs runājam par uh, mainīgo procentu likmi, tad ir jādomā par uh, precīzāku informāciju patērētājiem, lai patērētāji skaidri sanazinātu, kas notiks tajā brīdī, kad šī mainīgā kredīta likme mainīsies, paaugstināsies. Savukārt tagad devītais pants, arī tur, manuprāt, ir ļoti labs regulējums, tur komisija bijusi pietiekami tālredzīga, tur jau tagad ir runāts par to, ka papildu tam, kas līdz šīm jau tika regulēts, kādi ir šie papildu aspekti, uh, tā, lai kredītu devēji tiktu informēti par tādu gadījumu, ja kredīts netiek maksāts. Un otrkārt, ja ir mainīga kredītu procentu likme, tad, lai tiktu sniegta informācija par dažāda veida potenciāliem attīstības scenārijiem, tā, lai par to tiktu runāts pirms ir slēgts kredīt, kredīt līgums. Vēl viena lieta ir tāda, ka kreditņēmējs var saņemt piedāvājumu, kas ir obligāts, un tad viņš var apsteigāt dažādas bankas un pied, paskatīties varbūt labāku piedāvājumu. Šobrīd tas pagaidām nav iespējams. Vēl viena lieta, runājot par efektīvo gada likmi, ir ļoti svarīgi atteikties no tā, ka jā, šajā laika periodā ir uh, mainījusies uh, procentu likme, lai būtu pietiekama caurskatāmība. Savādāk sanāk tā, ka 12. pantā šobrīd ir mazliet nepareizs priekšstats par to, ko varētu sagaidīt kredītņēmējs. Vēl viena lieta ir tāda, ka, manuprāt, būtu jāpasaka, ka ir arī tādas kredītlikmes, kas ir jāuzskata par krāpnieciskām. Respektīvi, ir jānosaka attiecīgajā dalību valstī, uh, Uh, maksimālo kredītu likmi, kas tiktu uzskatīta par godīgu, par taisnīgu. Vēl viena lieta. Nedrīkstam aizmirst, ka līgumi, kas tiek slēgti uz daudziem gadiem, kredītlīgumi ir ārkārtīgi svarīgi sistēmas stabilitātei. Un tā pašā laikā mēs nekadā gadījumā nedrīkstam uh, izveidot tādu situāciju, lai ilgtermiņa kreditēšana tiktu uzskatīta par sliktāku nekā īstermiņa kreditēšana. Mērķis, protams, ir veicināt ilgtermiņa kreditēšanu, jo šāds savukārt būs mazāka iespēja gan straujiem lecieniem, gan arī attiecīgi straujiem kritumiem. Vēl viena lieta, par ko es gribu runāt, kas notiek tajā brīdī, kad kredīti ir izdalīti, lai gan nav pietiekami liela nodrošinājuma. Dažās dalību valstīs mēs redzējām, ka kredīti tika izsniegti par 100 vai pat vairāk procentiem no ķīlas, un tas īstenība ir pret patērētāju tiesībām, jo tad cilvēks a priori jau ir paņēmis pārāk lielu kredītu. Jo šobrīd ir tā, ka daudzi patērētāji ir nonākuši situācija, kad viņu kredīta sloks ir pārmērīgs. Un šeit ir ļoti svarīgi palīdzēt mūsu patērētājiem, tā lai viņi nebūtu vienatnē tajā brīdī, kad viņi vairs nevar atmaksāt savus kredītus. Vēl viena lieta - ir kredīti uh, citā valūtā. Pēkšņi var sanākt tā, ka izmaksas savā valūtā, ja aprēķinot uh, maiņas likme savā valūtā pēkšņi kļuva ļoti dārga. Un šeit ir jāmeklē tāda risinājuma, lai nebūtu ļoti daudz privāto maksātnespēju. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai valsts ekonomikas stabilitāte tiktu nodrošināta, bet, protams, lai arī individuāls patērētāja tiesības pilnībā tiktu aizsargāts. Es domāju, ka kopā ar referendumu mēs varēsim piedāvāt ļoti labu risinājumu mūsu patērētājiem. Paldies! Vēl es dodu vārdu Šuntis kungam, un līdz ar to mēs varēsim arī noslēgt šīs dienas debats, jo tā ir tikai pirmā viedokļa apmaiņa, un mums vēl ir jābalso šodien. Paldies, priekšsēdētāji! Varu jau tagad teikt, ka mūsu referents ar savu mutisko priekšnesumu ļoti labi sniedzis mums visu to, kas ir nepieciešams. Viņš tagad teica, ka viņš ir labi sadarbojies ar uh, ēnu referentiem, jau bija arī sadarbībā ar Barozo komisiju un tālāk. Un man vismaz ir sajūta, ka mūsu referents ļoti labi pārzina jomu. Tagad tiek runāts par to, cik dziļi mēs runāsim, un tas savukārt komisijas priekšlikumā nekur neatspoguļojas. Komisijas priekšlikums ir ļoti ierobežojošs. Un es varu pilnībā piekrīst priekšsarāt uh, eh, referenta vēstulē, ko viņš nosūtījis komisijai. Viņš tur teicis, ka pagaidām tur ir ļoti vispārīgi virspusēji komentāri. Manuprāt, mēs varam būt arī daudz drosmīgāki. Mēs varam jautājumus izskatīt daudz plašāk, visaptverošāk. Skaidrs, ka finanšu sistēmas loma ir ārkārtīgi svarīga. Taču, ja mēs runājam par sabiedrības interesēm, tad nekadā gadījumā nedrīkstam nu pieļaut situāciju, kad viss balstās tikai un vienīgi un spekulācijām. Nobeigumā varu teikt, ka eksistē arī citi ļoti labi ziņojumi no apvienotās karalistas, no, no ASV, un šajos ziņojumos mēs varam paskatīties. Un šajos ziņojumos ir teikts, ka arī pārmērīgi liels finanšu sektors ir kļuvis par vienu no krīzes izraisītājiem. Un tagad šo, šobrīd ir ļoti grūti saņemt kredītus jo personu ienākumi jau tagad ir pārāk lielā mērā atvēlēti kredītiem. Tad vēl viena lieta ir spekulācijas un, un alkatība milzīgā. Tiek runāts par jaunajiem inovatīviem produktiem, un bieži vien tie šādi jauni produkti uh, ir kļuvuši par krīzes izraisītāju, tika piedāvāti jauni produkti ar jaunajām likmēm un tā tālāk, tika piedāvāti kredīti ar jaunajiem risinājumiem. Un tad savukārt vienā jaukajā brīdī valstī ir jāiejaucās, lai glābtu bankas. Manuprāt, mums ir ļoti svarīgi, lai banku sektoram tiktu nodrošināta laba uzraudzība. Tas, kas ir līdz šim, nav pie, pietiekams, tāpēc arī šāda iespēja ir jāizskata. Man ir vēl viens komentārs, es saprotu, ka šobrīd nav daudz laika, mēs arī vēlāk diskutēsim, bet runājot par institucionālo kredītu izsniedzēju regulēšana arī nav nemaz tik vienkārša lieta. Skaidrs, ka arī šeit slēpjas zināmas problēmas. Vēlos norādīt uz to, ka nākotnē mēs noteikti runāsim un ar visām interesētām pusēm. Jā, visi kolēģi ir ieradušies un priekšsēdētāji ir ieradusies laikā uz balsošanu. Tagad termiņš 24. mājas ziņojuma projekta izskatīšana. 9. jūnijas grozījumu iesniegšana, 4. jūlijā uh, grozījumu izskatīšana, balsošana komitejā 12. jūlijā un plenārsēde oktobrī. Paldies! No, I know, I know. Uh, oh, the seat's <laughs> nice and warm. <laughs> In the hot seat.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 Voti, can you... Lūdzu, vai visi varētu tagad ievietot balsošanas kartītes balsošanas iekārtās, lai mēs varētu pāriet pie balsošanas, un lūdzu tie, kas iet ārā no zāles, uh, uh, lūdzu dariet tie, to klusi, lai netraucētu mūsu darbu. Tagad sāksim izmēģinājuma balsojumu. Ja jūs tam piekrītat, tad piespiediet podziņu. So far we've got 33. Šobrīd mums ir 33 deputāti ievietojuši kartītes 36, 37 vai vēl kāds. 37, laikam vairāk, ā, 39 jau. Labi. Right, 30. 39 deputāti ir klāt, tagad jau 40. 36 piespieduši pogas, lūdzu spiediet pogas, vienalga kuru. 39 tagad ir piespieduši pogas, vēl vienam tas jāizdara. Jā, Verners nav klāt, cerams, ka viņš arī atnāks pēc kāda brīža. Paldies! skatieties, 33 ir apmierināti, 5 nav apmierināti un viens nezina. Sāksim balsot par Ole Šmita ziņojumu par investoru kompensācijas sistēmu. Kompromiss F. Pērvāns Veres vēlas izteikties kurš vēlas, Ole Šmits arī vēlas runāt, Pervāns vispirms. Paldies, priekšstādātājs kundze, tikai balsošanas sarakstā man šķiet, ka vajadzēja palūgt, lai 76. un 158. grozījums tiktu atsaukt, kā es to lūdzu koordinā, anu, referents sanāksmē. Tie ir Zalbas kunga iesniegtie grozījumi, par kuriem mums bija Mums tagad būs jābalso, kaut arī šeit ir eh, zināma divkosība vai liekulība, jo šie grozījumi tagad ir iesniegti, un pēc mūsu lūguma viņi it kā nu, nebija gluži atsaukti, bet tagad viņi ir iesniegti tā kā autonomi, neatkarīgi no referenta grozījumiem, bet ja mēs palūkojamies uz balsošanas saraksta loģiku, tad. Uh, vismaz tie identiskie referenta uh, grozījumi bija jāpiedāvā vispirms šeit, piemēram, 13, 63 un citos šādos gadījumos referentu grozījumam jānāko priekšu, bet šie grozījumi nav atsaukti, bet par viņiem ir jābalso pirms referenta grozījuma. Tādēļ es lūgtu, lai tautas partijas grupa tos vai nu atsauc, vai arī tiek apvērsta balsošanas kārtība, lai vispirms baltotu par referentu grozījumiem 73. un 158. grozījuma gadījumā. Uh, Tagad dodu vārdu referenta kungam. Nē, vispirms Bērtvārds. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs neplānojam atteikties no grozījumiem. Mm, kaut vai tādēļ, ka ir identiski grozījumi ar citiem kolēģiem. Tāpēc es gribētu, lai grozījumi paliktu kā ir. Ole. Ole. Paldies, priekšsēdētāji. Patiesībā es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par ļoti labi veikto darbu. Manuprāt, mēs esam panākuši diezgan labus kompromisus un uh, mums ir jāsaprot, ka tas ir pirmais lasījums un ka Ungāri var iesniegt depozītu, eh, apdrošināšanas un eh, garantiju un šo jautājumu vēl pirms eh, vasaras atvaļinājumu, un tādēļ es esmu pateicīgs sekretariāta darbiniekiem un man, manām sekretariātam arī Donovans kundzei par atbalstu, un man ir tiešām liels prieks, ka mums ir izdevies panākt kompromisus. Uh, Bereses kundzes priekšlikuma sakarā. Gribu teikt, ka viņa to minēja jau iepriekšējā mūsu sanāksmē. Manuprāt, tas ir jāatstāja komitejas ziņā. Man tā nedaudz uh, neērti uh, tie grozījumi, par ko bija runa, patiesībā šeit nav iekļauti, tie ir citādi formulēti tagad un iesniegt kā citi grozījumi, bet šie grozījumi ir pilnīgi tādi paši kā mani grozījumi. Tieši tādi paši. Priekšsēdētājs kundze. Priekundze, es nesmu vadījis šīs sēdes, diemžēl, un šo komiteju, un es domāju, ka balsošanas saraksts sastādīšana nav gluži varbūt manā ziņā. Es uzklausīju visu viedokļus un priekšsēdētājs kundas viedokli par balsošanas saraksta veidošanu un vēlos pateikties par labo sadarbību. Udo vēl ir lūdzis vārdu un Svens. Pērvanša Pēres pievērsa mūsu uzmanību uh, svarīgai lietai. Gribu viņu atbalstīt, tik tiešām nav iemeslu, lai mēs nebalsotu vispirms par Alu Šmita grozījumiem, ja viņš ir referents, un viņš ir paveicis fantastisku un labu darbu. Tāpēc vēlos atgādināt jums to, ka mēs koordinatoru vidū nācam klājā ar piedāvājumu, ka būtu nepieciešams skaidri pateikt, ka šī komiteja ir ārkārtīgi svarīga un, manuprāt, vēl šīs sarunas nav pabeigta, tāpēc arī būtu nepieciešams turpināt sarunas šajā līmenī. Lūdzu, Sven! Thanks, colleagues! Paldies, kolēģi! Un paldies Olēm par labu sadarbību. Mums bija interesantas debates. Man tiešām jāsaka, ka tas bija diezgan šokējoši un nožēlojami redzēt, ka vispirms mums bija tikšanās ar kolēģiem un abas kungs pārstāvēja tautas partijas grupu, un pēc tam viņš neatteicās no piedāvājuma par naudu iesniegt grozījumu. Uh, un visu to, kas ap to notika. Tagad tas ir atsaukts, bet man galvenie iebildumi ir ne jau par to, ka vai mēs balsojam par to vai par citu grozījumu. Mēs arī tomēr atbalstītu, ka mums ir jābalso vispirms par Oles grozījumu, bet galvenā problēma ir tāda, ka līdzīgos gadījumos divi kolēģi ir atstājuši parlamentu, viens tika izslēgts no uh, Uh, sociālistu grupas, bet Salbas kungs joprojām ir parlamenta deputāts, kaut gan Spānijas likumdošanā tas ir noziegums neatteikties no naudas. Un uh, es gribētu zināt, kāda tad ir tā izpratne par tiesisko valsti, arī viņam būtu jāuzņemas atbildība par šo lietu Un patiesībā jau nav galvenais jautājums par to, kādā secībā mēs balsojam par šiem grozījumiem, bet gan pavisam cits jautājums, kas mums rada problēmas priekšsēdētāji. Mums nevajadzētu izvērst plašas debats par šo jautājumu, bet Mendes de Vigo kungs ir lūdzis vārdu. Uh, Gigalda kunga uzstāšanās ir uh, kļūdaina. Zalbas kungs uh, ir iekritis uh, žurnālistu lamatās. Citās, uh, citi žurnālisti uh, tika ievilināti lamatās, un šis pats, uh, šī pati avīze ir atzinusi, ka Zalbas kungs nav pieņēmis naudu, un tagad te kolēģi tiek maldināti ar nepareizu informāciju. Lielas paldies! Man jāsaka, ka Es secinu, ka nekas nav ticis pierādīts, un mums tiešām nevajadzētu tagad uh, zīlēt ka, ka, vai pieņemt, kas uh, varētu attīstīties pirms ir uh, iestādes šeit parlamentā un Spānijā izpē, izskatījušas lietu, bet lasot pašu ziņojumu, man pašai radās vairāki jautājumi par to, kāds ir skaidrojums teiktajam, bet es piefiksēju, ka visās instancēs šķiet ir norādīts, ka viņš meklēs atbalstu vai no savas grupas, vai no Spānijas uh, likumdošanas aspektiem, kas uh, atļauj uh, tā uh, rīkoties, bet mums nevajadzētu rīkoties pārāk, jānogaida uh, pilna izmeklēšanu. Mums jāsagatavo balsojums saraksts tāds, kā tas ir uh, sagatavots, un ne atvainojiet, es jums vēlreiz nedošu vārdu, bet runātāji tik un tā izsakās, bet bez mikrofona. Lūdzu, nogaidiet līdz tam, kad uh, priekšsēdētājs, ja beigs runāt. Es šobrīd runāju, un jūs vēlreiz neizteiksieties. Mēs pieturamies pie noteiktās kārtības. Uh, jums ir iespēja balsot ITRE. Daudzos gadījumos referenta grozījumi iet, tiek skatīti ot, otrkārt pēc tam, kad citu tiek nobalsots par citu uh, sagatavotajiem grozījumiem. Tā ir sagatavotā procedūra. Uh, zināmā mērā varat paust savu viedokli, uh, balsojot, ja tā vēlties, bet tagad es turpināšu ar balsošanu, kā tas ir paredzēts dokumentā. Tātad skatām kompromisu F. Visi, kas ir par? Against. Kas balso pret? Abstention. Atturās. Pieņemts. Un iet pie 60. grozījuma. Tātad 60. grozījums par pret atturās noraidīts. Eh, Jūri viens eh, par, pret, atturās, noraidīts. Jūri divi par, pret, atturās. Šķiet, ka noraidīts, bet varbūt pārbaudīsim. Pastīsimies eh, elektroniski. Sākam balsot. Tā balsojam, skatāmies, pieņemts. Pāriem pie devītā grozījuma par, kas pret, atturās, pieņemts. 61. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 10. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 11. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 12. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 62. grozījums eh, tika izskatīts. Tagad uh, skatām 13.63. kas par pret uh, atturās pieņemts. 64. grozījums. Uh, ar, oral, uh, ar mutisku grozījumu no referenta. Uh, kas par pret atturās pieņemts. 65. grozījums. Kas par? Pret? Apturās? Noraidīts. 68. tātad netiek izskatīts saistībā ar 65. nepieņemšanu. Nākamais tātad 14. pieņemts. Juri 3. Kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts kompromiss A par pret atturās pieņemts 61, 71. grozījumu eh, skar eh, F kompromiss, tēt 72. kas par, kas pret eh, atturās noraidīts. Pārbaudīšu vēlreiz 72. grozījums. Tātad atkrīt. Noraidīts. Jo Kosberns šeit nav. 16. grozījums un 73. kopā. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 74. grozījums eh, tēt ir jau apskatīts, tēt 17. 75 pieņemti, 18. ir atsaukt, 76. kas par, kas pret, atturās, pieņemts. Vēlreiz pārbaudīšu. 78. grozījums. Pieņemts. B kompromiss. Kas ir par? Pret, atturās, pieņemts. C kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. 22. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 90. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. Juri 4, kas par, pret, atturās, noraidīts. D kompromiss. Pārbaudu visus grozījumus, kurā lapā kas atrodas. Tātad D kompromiss, kas ir par? Pret, atturās, pieņemts. E kompromiss. Nu, es pat to atradu 16. lapā. Vismaz manā dokumentā tā ir 16. lapa. Vai visi ir atraduši E kompromisu? Kas par? pret atturās pieņemts. Šķiru lapas, pārējiem pie 30. Pie 35. grozījuma 22. lapa, tātad 35. pār pret atturās pieņemts. Juri 10 par pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Juri desmit. Beidzam balsot. Pieņemts. 150. izskatīts. 36. Kas par? Pret apturās pieņemts. 37. par? Pret apturās pieņemts. 11. par? Pret apturās Pārbaudīsim elektroniski. Juri 11. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Juri 12. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Juri 13. Par? Pret. Atturās. Pieņemts. 151. Par? Pret. Atturās pieņemts. Juri 14. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Juri 15 ar mutisku grozījumu no uh, referenta par pret uh, atturās pieņemts. 152. un 53. kas par, kas pret uh, atturās noraidīts. 154. kas par, kas pret atturās noraidīts. 38. par, pret, atturās, pieņemts. 155. par, pret, atturās, noraidīts. 156. kas par, pret, atturās, pieņemts. 39. par, pret, atvainojiet, juris 16 ir savietojums par, pret, atturās Eh, apturās pieņemts. 157. ir izskatīts, 40. grozījums par pret apturās pieņemts. 158 par pret apturās pieņemts. Juri 17. Kas par pret apturās pieņemts? 41. grozījums. Kas par pret apturās pieņemts? 42. par pret apturās pieņemts. 43. par pret apturās pieņemts. 44. ar mutisku grozījumu par pret apturās pieņemts. 45. par pret apturās pieņemts. 46. un 159. par pret apturās pieņemts. Juri 18 par pret apturās pieņemts. 49. par pret apturās pieņemts. 50. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. I kompromiss. Par pret atturās pieņemts. Otrais grozījums. Par pret atturās pieņemts. Trešais grozījums. Kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. H kompromiss. Kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 56. grozījums, bet man tāds priekšā nav 57. grozījums par pret atturās pieņemts. 5. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 58. izskatīts. 6. grozījums, kas par, kas pret atturās pieņemts. 7. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 59. par pret atturās pieņemts. Astotais par, pret, apturās, pieņemts. Tagad eh, balsojam par grozīto tekstu, balsojam elektroniski. Vai eh, tātad beidzam balsot? 35 pār 40 atturēšanās ne, nevien 5 pret. Eh, un tagad par rezolūciju. Par rezolūciju balsojam. Beidzam balsošanu. Cilvēki sāk pazust no zāles. Tātad 3-4 par, 3-8 4 atturās. Un paldies referentam. Is that it?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 Okay, excitement over. Um, ne... Paldies, satraukums ir beidzies. Tagad būs vārds mm, Robertam. Mēs pārējām pie sestā darba kārtības punkta - enerģijas tirgus integritāte un pāredzamība. Un referents ir Roberts Gebels. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi regulas projekts par enerģijas tirgus integritāti un pāredzamību, manuprāt, ir nepieciešams. Uh, katrā vietā, kur pastāv tirgus, pastāv arī kā, kārdinājums to ļaunprātīgi izmantot, izmantot uh, iekšējo informāciju, lai iedzīvotos bagātībā enerģētikas tirgus liberalizācija, ko ierosināja komisija, ir uh, nepieciešams pasākums, lai samazinātu enerģijas resursu un gāzes uh, cenu patērētājiem, ir novedis pie pretējā. Mēs redzam tādas uh, dīvainas uh, kustības šai tirgu, kas uh, nekādi nav izskaidrojams ar reālo pieprasījumu un piedāvājumu tirgu. Uh, šie, šis uh, tirgus uh, uh, ir jāpadara caurskatāmāks un ir jāuzlabo uzraudzība un jāsoda jebkuri centieni ļaunprātīgi izmantot tirgu un informāciju. Tādēļ viss priekšlikums šai sakarā ir uh, atbalstām. Es gandrīz pilnībā atbalstu komisijas priekšlikumu, jo zināt, ka mūsu komitejai ir jāsniedz tikai atzinums un atbildīgā komiteja šai gadījumā ir Rūpniecības un enerģētikas komiteja, kas jau ir pavirzījusies diezgan tālu uz priekšu savā darbā. Vakar mums bija ļoti interesantas diskusijas par atbildīgā referenta Čacīmā Kakis um, piedāvātajiem ieteikumiem. Runājot par šo regulas projektu, komisija šeit iedvesmojas no direktīvas par uh, tirgus uh, ļaunprā, situācijas ļaunprātīgu izmantošanu, kas tika pieņemta 2009. gadā, un toreiz referents bija uh, Broka kungs. Balstoties uz šo spēkā esošo direktīvu, komisija savā priekšlikumā balstās arī uz to darbu, kas tiek veikts pie minētās direktīvas pārskatīšanas. Jūs zināt, komisārs Barņē mūs informēja, ka drīz tiks piedāvāts pastiprināt šās direktīvas prasības, un šeit rodas tāda teorētiska problēma, jo komisija balstās uz direktīvas uh, versiju, ko vēl nav apstiprinājusi līdz likumdevēja iestāde. Un uh, varbūt labāk būtu, lai vispirms padome un parlaments mm, apstiprina šo direktīvu, jo pretējā gadījumā šeit uh, var rasties pretruns pret šo, uh, starp šo regulas projektu un tirgus situācijas ļaunprātīgas izmantošanas direktīvu. Uh, Komisijas piedāvātais regula projekt, regulas projekts uzdod Eiropas enerģētikas uh, sadarbības uh, komitejai īstenot uzraudzību uh, šajā tirgū. Tas ir loģiski, tomēr būtu jāraugās, lai šis Uh, darbs, lai šī komiteja, kas darbojas Ljubļanā, saņemtu atbilstošu finansējumu un personālu, lai varētu īstenot energo, enerģētikas tirgus uzraudzību, kas tai tagad būs jādara. Tāpat jānodrošina optimāla sadarbība starp nacionālajām uzraudzības iestādēm no vienas puses un uh, un arī no otras puses um, Eiropas finanšu tirgus regulātoriem un Eiropas līmeņa mm, regulātoru ESMA. Un runa ir ne tikai par jauniem noteikumiem, to pieņemšanu, bet ir jāraugās arī, kā sodīt tos, kas pārkāp tirgus darbības noteikumus. Un nesen esmu iepa saņēmis, iepazinies ar komisijas paziņojumu uh, kurā ir norādīts, ka pastāv ievērojamas atšķirības starp uh, minimālo un maksimālo sankciju apjomu, kas paredzēts dažādu dalību valstu likumdošanā. Tātad pat, ja mēs atzīstam, ka dalību valstīm ir tiesības un pilnvaras noteikt uh, sodus, un ka tā ir dalību valstu priori, prerogatīva, mums tomēr būtu jārūpējas par to, lai būtu vienādi spēles noteikumi visiem attiecībā arī uz sodiem un sankcijām. Priekšsēdētājs kundze, uh, es savā darbā uh, aprobežojos ar tādiem mazākiem pasākumiem. Es negribēju pievērsties jautājumam par CO2 emisijām, par ko runā Čacimā Kakis kungs. Es, protams, atbalstu viņu uh, arī tajā uh, sakarā, ka būtu nepieciešams reglamentēt arī CO2 izmešu tirgu, jo mēs nesen piedzīvojām kiberuzbrukumu uzbrukumu Uh, emisiju tirdzniecības sistēmai, un arī šajā sistēmā pastāv daudzu krāpniecības gadījumu, un uh, es gribētu zināt arī jūsu viedokli par to, vai ir nepieciešami specifiskāki likumdošanas akti šai jomā vai visu apvienot, bet noteikti šis tirgus arī ir jāreglamentē Runājot par piedāvāto reglamentāciju, ir uh, skaidri jānosaka, ka tas attiecas uz visām transakcijām, gan regulētajos tirgos, gan arī uh, tiešajos darījumos starp uzņēmumiem. Un tieši šajā uh, sektorā tiek slēgts vislielākais darījumu skaits. Es ierosinu ierakstīt tekstā, ka komisijai ir jāpiedāvā deleģēto aktu pieņemšanu, lai veiktu sarunas ar tirgus dalībniekiem un arī ar enerģētikas tirgus regulētā, regulātoriem un finanšu tirgus regulātoriem un tāpat ir jānorāda, ka nacionālajām uh, uzraudzības iestādēm ir pienākums raudzīties visās dalībvalstīs, lai Eiropas Savienības visas dalībvalstis īstenotu vienādu regulējumu regulējumu un lai šis regulējums tiktu attiecināts uz visiem tirgus dalībniekiem, gan tiem, kas ir no Eiropas, gan no trešajām valstīm. Tāpat ierosinu nedaudz precizēt komisijas priekšlikums attiecībā uz uh, atsevišķiem uh, varbūtējiem pārkāpumiem, proti Eh, tirgu pastāv tāda prakse, ka tiek eh, energoresursu transporta operācijas rezervētas un ka to veids noteikti operatori, lai kavētu konkurentu darbību, eh, kaut arī patiesībā nekas netiek veikts. Es domāju, ka tā arī ir ļaunprātīga tirgus situācijas izmantošana un arī tā būtu, šāda rīcība būtu jāsoda. Es tāpat mm, tiek ļaunprātīgi izmantot informāciju par jaudu samazināšanos pēc mm, ne negadījumiem un remonta darbiem. Pagājušā gada, pagājušajā janvārī četrkāršojās elektrības cena dažās dienās no 15 līdz 60 eiro. Un mēs nākošā dienā uzzinājām, ka nopiet uh, ievērojamas ražošanas jaudas bija jāaptur, un tie, kas par to zināja iepriekš, arī ļaunprātīgi šo informāciju izmantoja savā labā. Es tāpat uzskatu, ka ir nepieciešams arī uh, lai komisija ņemtu vērā iespējamo energoresursu vairo tirzniecības tirgus attīstību un arī domātu par finanšu pakalpojumu un energo pakalpojumu tirgu un ka ar deleģēto aktu starpniecību komisijai būtu jāveic nepieciešamās korekcijas šajomā. Un tagad pārēju pie citiem grozījumiem, kas varbūt nav tik plaši. Proti vienā grozījumā es lūdzu, lai komisija nosaka minimālo slieksni attiecībā uz datu sniegšanu um, par par to, kā, kāds apjoms nespētu ietekmēt tirgus darbību. Mēs kā komiteja nespējam šādu minimālo slieksni noteikt, bet tas būtu jādara komisijai. Un vēl pēdējā grozījumu virkne attiecas uz piemērojamām sankcijām, ja tiek pārkāptas regulas normas šeit es ierosinu grozījumu, kurš balstās uz direktīvu, par ko mēs šobrīd apspriežamies par īstermiņu pārdošanu. Un ir teikts, ka sankcijām jāatspoguļo pārkāpuma smagums un uh, ir jāņem vērā šādu transakciju, nelegālu transakciju uh, dotā pēļņa vai potenciālā pēļņa. Un tālāk par uh, aģentūras uh, resursiem un personālu ir ierosināts līdz 2011. gada 15. janvārim EFSA ir jāiz EMSA ir jāizvērtē savi resursi, lai parlaments varētu koriģēt nepieciešamos uh, uh piešķīrumus, lai nodrošinātu šos resursus. Uh, uh attiecībā uz 2012. gada budžetu. Es pateicos priekšsēdētājas kundze par šo iespēju un esmu gatava sadarboties ar kolēģiem un ēnu referentiem un lai mēs varētu sagatavoties balsojumam, kas pēc manām domām liels sarežģījums neradīs, jo diskusijas ITRE komitejā liecina par to, kas pastāv liela vienprātība par to, ka šāds, uh, šāda regula ir nepieciešama. Paldies! Much, Lās paldies priekšsēdētāji! Sākšu ar pavisam īstu stāstu, tad, tad trim vispārējiem komentāriem, tad konkrētiem komentāriem uh, par uh, grozījumiem. Nesen man bija saruna ar vienu no lielajiem Eiropas uh, gāzes nu, joms spēlētājiem par šo likumdošanas aktu, kas nāk no komisijas puses. Baur, bažas tika paustas šādā veidā. Vai dieniņ, ja kāda no mūsu platformām uh, tagad uh, pārtrauks darboties, tad eh, Šajā gadījumā mēs, ja, ja bir, akciju tirgus da, biržas darbīnī, dalībnieki par to uzzinās, viņi negribēs uh, maksāt vairāk, Eh, un eh, mēs eh, zaudē, zaudēsim. Bet no otras puses, ja kāds zina, ka nevis par 100, bet 120 vienības nogaidīs, kad vairs nedarbosies un citās, cits joms, kur tas ir bieži izplatīts, ir arī informācijas eh, ļaunprātība izmantošana. Un tā ir trīs vispārēji komentāri. Es uzskatu, ka mums vajadzētu paturēt prātā, ka eh, šādas likumdošanas mērķim vajadzētu, un, un tas būtu skaidri jāpasaka, veicināt uh, konkurētspēju uh, enerģētikas tirgos, lai veicinātu patērētāju labumu iegūšanu. Tas, ko mēs saprotam par in, uh, biznesa iekšienē strādājošo savstarpēji noslēgtos darījumus pēc iespējas ierobežot, un mēs gribam, lai tirgus darbojas par labu Eiropas patērētājiem. Otrkārt, uzskatām, ka mums vajadzētu ņemt vērā, un ceru, ka regulai būs arī šāds ietvars, uh, mums vajadzētu padomāt par sodu harmonizāciju dalību valstīs lai nebūtu tā, ka viens regulators vienā dalība valstī ievieš eh, vienu eh, apstākļus, kas jāņem vērā, un citi citus. Mums ir jāpieņem vienāda pieeja. Treškārt, šķiet, ka tas ir netie, netieši pateikts, bet to vajadzētu arī skaidri pateikt, ka mums vajag lielāku caurskatīgumu, caurspīdīgumu. Mm Attiecībā uz informācijas publicēšanu mums ir 6000, eh, 10000 eh, darījumu dienā, kas no, nu, ir piefiksēti elektroniski. Kā saprot, pilotu pētījums, kas šobrīd tiek veikts, norāda, eh, ka to var aprēķināt. Kāpēc gan šī informācija nebūtu pastāvīgi pieejama visiem ieinteresētajiem, kas varētu apstīties skaitļus katru dienu un konstatēt, Eh, kāds eh, eh, aspekts, no kā, piemēram, izvairīties. Tie būtu vispārējie komentāri, un tātad man ir trīs konkrēti jautājumi referentam par grozījumiem. Kopumā gribu teikt, ka uh, virsiens ir izvēlēts pareizais jautājums, tikai kā pareizi visu noformulēt. Tātad par 2. un 21. grozījumu. Jūs pieminat. Pirms komisija pieņem delģētu aktu, tai vajadzētu konsultēties ar ieinteresētajām pusēm. Uh, Eh, mums vajag vienoties, kas ir enerģētikas eh, nozares eh, iestādes. Piektais grozījums, vispārējais komentārs, domāju, ka tas ir labs grozījums. Mums vajag ne Eiropas darbinieks arī kā, piemēram, Gazprom, kas strādā Eiropā, un tādā gadījumā vajag, lai viņi arī pieturētos mūsu likumdošanai. To es stipri atbalstu. Uh, par 6, 8 un 14 grozījumiem. Te rodas jautājums, kāda ir pievienotā vērtība grozījumiem. Vienā teikumā mēs runājam par eh, negadījumiem un labu uzturēšanu. Kā, kā jūs zināt, negadējumus eh, katastrofas jau neplāno, un eh, uzturēšana, plānota tie uzturēšanas pasākumi plānots remonts tiek iepriekš jau ieplānots pēc pieciem, deviņiem mēnešiem eh, vai tam līdzīgi. Jo vairāk šī informācija būs publiskot, jo mazāk kāds varēs kropļot tirgu. Jo, ja mēs uzzinām, ka jūnijā kāds, eh, kāda ražotne nobruks, tad mēs, mēs eh, varam sākt darboties. Bet uh, Tas būtu tikai jautājums, kāpēc eh, šīs abas lietas ir iepīts vienā teikumā. Nākamais 13. grozījums, un te man ir pēdējais jautājums. Man sāpīgi jāatrod savos dokumentos. Tātad par minimālo slieksni. Piekrītu, bet minimālajam slieksnim ir jātiek noteiktam, eh, lai eh, attiektos uz tiem darboņiem, kas diez vai ietekmēs visu tirgu kopumā. Tas izklausās labi, bet uh, ko tas konkrēti nozīmē? Vai nu mums tas jāformulē detalizētāk, vai jāpārdomā, kā citādāk pateikt to pašu domu. Bet uh, ja es pats būtu uh, uh, gāzes uh, tirgus haizijos, es domātu, nu, ka man ir kāda ietekme, bet mums ir jāpārdomā, ko mēs tiešām gribam pateikt un kā labāk paust mūsu dosmu. Galu galā tas ir tiesība akts, nevis tikai runāšana. Paldies! No manas puses viss. Thank you very much, President. Paldies, priekšsēdētē. Cienījamie kolēģi, paldies arī referentam. Es domāju, ka es varu referenta pieejai sekot, un es domāju, ka komisija šeit piedāvāja ļoti labu iniciatīvu. Ir absolūti skaidrs, ka vēl ir daudz darba ka ir nepieciešams, protams, panākt šo atvērto Eiropas enerģētikas tirgu, bet, bet ceļš vēl ir tāls. Protams, tas būs milzīgs labums visiem Eiropas Savienībai. Es pats nāku no valsts, kur šobrīd diezgan daudz tiek diskutēts par tādu atklātu tirgu, un gandrīz katru dienu būsiet pamanījuši, ka tirgu nepietiek konkurence šobrīd, un tirgus dalībnieki gāzes un elektrības piegādes sektārā parasti nodrošina diezgan lielu tirgus daļu, gan arī monopolu. Runājot par tirgus pozīcijas ļaunprātīgu izmantošanu, šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jārunā par potenciālām sekām. Gan referents, gan arī Gigals kungs to visu pieminēja. Viņš teica, ka tas ir ārkārtīgi interesanti, kurš šeit ir saikne uh, ar eh, emisiju tirzniecības schēmu. Vai jau tagad būtu nepieciešams teikt, ka šeit ir šī skaidrā saikna un skaidri par to arī teiksim? Noteikti ir jādiskutē par to, ir jāies, jāmeklē iespējas saskatīt saikni, un, protams, ir jādomā par, par operacionāliem aspektiem. Komisija būtu arī gatava par diminimus noteikumiem, manuprāt, jā, tas ir vajadzīgs. Vajadzīgs. Nu, varbūt, zināmā mērā, pārkāpsim šeit robežu. Varam pameklēt labāku formulējumu, vairāk nekā skaidrs, bet princips, vispārīga ideja un tas, ko jūs pieminējat par sankcijām, jā, manuprāt, ir jāiet uz priekšu. Nepietiek ar to, ka mēs pateiksim, ka, nu, nacionālās sankcijas ir pilnīgi pietiekams līmenis un viss. Varbūt ir jābūt kaut kādiem limitiem vai minimāliem sliekšņiem, ka nedrīkst mazāku sodu uzlikt. Savādāk jau būs tā, ka uzņēmums paskatīsies, kur ir mazāki sodi un teiks, es darbošos oficiāli šajā valstī. Eiropas enerģētikas aģentūra. Šī aģentūra, protams, pildīs savus uzdevumus, bet ir jāpiešķir arī attiecīgi resursi. Ir nepieciešams, protams, runāt par to visu, par uh, vajadzīgajiem, resurs, vajadzīgajiem resursiem. Tas attiecas arī uz personālu un pēdējais komentārs no manas puses. Runājot par pienākumu sniegt informāciju, trešajā energopaketē ir runāts par to, ka ir jāsniedz informācija ļoti svarīgi, lai nebūtu gan šeit, gan tur pienākums sniegt informāciju vai, vai ziņot vai sniegt atskaiti. Tātad, ja kā, par kaut ko ir jāziņo, jāsniedz kāda atskaita, ir ļoti svarīgi, lai tā nonāktu īstā vietā, īstā laikā, un lai nebūtu divreiz kaut kas ir jāsūta. Jebkurā gadījumā parlaments darbosies un sadarbosies ar visiem attiecīgajām interesētām pusēm, un mums vienkārši jāuzlabo formulējums, bet par principiem jau varam vienoties. Paldies! Okay, uh, thank you very much. Uh... Vēl paldies. Man ir pāris komentāri. Uh, jo es jau par tos izteicos pirms laba laika, kad runāju komisijas konsultācijās par tirgus kropļošanas uh, direktīvu. Uh, uh, man šķiet, ka visi jautājumi, ko tad pacēl, tēt ir atbildēti, cenšoties ierobežot manipulācijas, bet man vēl ir jāatgriežas un jāstāsta, vai es neesmu ko aizmirsus, bet man šķiet, ka nē. Kopumā uzskatu, ka virziens, eh, kur ir izvēlējies referents, ir pareizs, un es to eh, saistītu vēl ar citiem dokumentiem. Bet kopumā esmu visai apmierināta. Robert, Vai tev vēl būtu kas sakāms? Jā, priekšstādātais kundze. Es, protams, piekrītu uh, jūs teiktajam. Piekrītu uh, št, kolēģim Šterksa kungam uh, par nepieciešamību iekļaut vai neiekļaut šai regulā CO2 tirsniecības schēmas. Šeit mēs sniedzam tikai atzinumu. Un zinu, ka uh, referents piemin šo problēmu. Un atbildīgā komiteja būs uh, atbildīga par tā izdiskutēšanu un uh, i, uh, par lēmumu par to, vai iekļaut šeit CO2 uh, tirzniecības schēmas. Uh, vakardien uh, parādījās, ka uh, komisija to pārdomā un ka tai labāk patiktu iekļaut CO2 tirgus pie uh, market abuse vai uh, MIFID. Bet katrā gadījumā tās ir diskusijas, kuras ir uh, jānotur mums uh, kā parlamentam. Uh, te nevajadzētu lolot nekādas ilūzijas. Uh, pateicos uh, kolēģim uh, Kariņa kungam par uh, viņa konstruktīvo pieeju, par uzdotajiem jautājumiem. Gribu īsumā censties tiem atbildēt. Domāju, ka šajā eh, jomā, protams, ir svarīgi, lai eh, regulas izpilde būtu pēc iespējas eh, mazāk birokrātiska. Un šai sakarā es strādāju kopā ar atbildīgās komitejas pārstāvi Šacī Makakis kungu, kas paredz Eiropas kopēju normu izstrādāšanu. Un jau ir uzsākts eh, pilot projekts, eh, skatoties, kā varētu Energy Trading Importing eh, veikt. Šis pilot projekts norāda, cik paveicamas ir šīs operācijas un norāda, ka ja īpaši enerģijas, enerģētikas tirgi um, Eh, ka tos var ļoti vienkāršot un padarīt tos saprotamākus visiem tirgus eh, dalībniekiem, tā skaitā patērētājiem. Un it īpaši eh, programmatūra, kas tika izstrādāta šim projektam, norādīja, ka ir iespējams detektēt anomālijas, kas tirgū notiek, un to var darīt ļoti efektīvā veidā. Nu, šeit jūs varbūt neredzat, bet viņi eh, spēja detektēt eh, šī gada janvārī, ka tirgus eh, dalībnieks bija elektrības tirgu zinošs, ka nākamajā dienā ražotāju grupa beigs ražošanu un izmantoja sev par labu šo faktu. Izmantoja Eh, šo sapno informāciju. Ar šo komentāru es nonāku pie jautājuma no Kariņa kunga puses par, grozī, par 14. un vairākiem citiem grozījumiem. Un te atbildēšu līdzīgi, ka uh, kapacitātes samazināšanās uh, ir saistīta ar uh, sliktu šo remontu plānošanu. Jā, protams, ka to varētu e, veikt labāk, bet domāju, ka ir svarīgi mums e, likt par pienākumu e, lieliem ražotājiem pateikt, ka atzīt, ka ir bijuši negadījumi, ka ir nepieciešami regulāri remonti, jo tas arī ietekmē viņu cenas galu galā. Ja notiek neliels negadījums, par kuru netiek ziņots, Nu, protams, ka par Fukushimu uh, uzreiz ziņo prese, un tas visiem ir zināms, bet ir daudzi negadījumi, kas ir daudz mazāka mēroga, tomēr kas atstāja ietekmi uz uh, enerģijas ražošanu, uz enerģētikas transportu, um, kas, par kuriem uh, neziņo E, no kā, manuprāt, rodas nepieciešamība prasīt pilnīgu caurskatāmību gan par plānotiem re, e, remontiem, gan par uh, negadījumiem, kas rodas. Un es esmu Kariņa kunga rīcībā, uh, ja jūs gribat uh, rast labāku teksta redakciju, uh, ja jums nepatīk manas piedāvātais uh, variants. Runājot par minimālo uh, kritēriju, es pievienoju savu grozījumu septītajam pantam, kur Komisija norāda, eh, kur tiek piedāvāts, ka komisija eh, pieņem deleģētos aktus un de minimis noteikumu pieņem ar deleģēto aktu palīdzību. Vēlreiz, es nevaru jums pateikt, kāds ir nepieciešamais slieksnis, bet ar Šterksa eh, kungu, manu kolēģi, domāju, ka mums ir jānosaka minimālais slieksnis. Uh, Kas noteikti, ka te nav iekļaut pavisam mazie elektrības ražotāji vai tie, kas uh, tirgu neietekmē? Turpretim lielam ražotājam, lielam darbiniekam, piemēram, gāzes kompānijai kā Gazprom, protams, ka ir pilnīgi cita liela ietekme uz tirgu. Nu, ceru, ka uz jautājumiem atbildēju, bet joprojām paliek jūsu rīcībā, ja jums Eh, būtu vēl kādi jautājumi, cenšoties turpināt eh, darbu labi arī turpmāk, jo eh, mūsu komiteja, jo, jo atbildīgā rūpniecības komiteja jau ir nostraudusi datums, kas būs jāievēro. Lielas paldies! Tad es vienkārši nolasīšu plānoto laika grafiku. Tātad līdz 18. aprīlim iesniedziet eh, grozījumus līdz pulksten trījiem. Eh, nedrīkst to darīt vēlāk, jo tie ir jāiesniedz eh, šai paš dienā, lai ar itra komiteju izpildītu arī šos termiņus. Tā, bet ņemot vērā ceļošanas ir pulksten trijos, nevis 12. Nākamais 9. mājas, tajā mēs arī balsosim. Eh, jo atbildīgā komiteja balsos 26. maijā un tad 2. Eh, jūnijā to skatīsim eh, plenārsēdē. Mums vajadzēs tēt strādāt ātri. Liels paldies, liels paldies kolēģiem, paldies arī tūkiem uz redzēšanos.